witam państwa wtorek rano o godzinie Dāmas un kungi, labrīt! Visiem otrdien no rīta ir 15 pāri, 9. Mēs esam nedaudz novēlojušies. Un es esmu gatavs atvērt arī mūsu sanāksmes otro dienu. Mums ir apvienotā IMCO komitejas sēde, kur piedalās arī Nacionālo parlamentu pārstāvji. Un mēs šodien runājam par vienotā tirgus stratēģijam. Un šodien mēs runāsim par izaicinājumiem, par iespējām Mēs sāksim šodien ar pārvaldības diskusiju vadību partnerība un izpilde. Un es gribētu sveikt visu Nacionālo parlamentu pārstāvjus, arī mūsu parlamenta deputātus, visus eh, pārējos pārstāvjus, visus tos, kas eh, piedalās arī IMKOS komitejas sēdēs, kas ir eh, Harboru kunga vadībā, kas strādā. Un es gribētu atgādināt par principiem mūsu debatē. Parlamentārieši, kas grib izteikties, tiem vajadzētu aizpildīt īpašu lapiņu vai kartiņu. Līdz ar to arī notiek pieteikšanās e, diskusijai, tad tās ir zilās kartes, kas būtu jāaizpilda, lai piedalītos šajā debatē. Un uh, Šīs kartiņas jau ir delegācijām izdotas, pamatojoties uz dalībnieku sarakstu. Tātad sekretariāts tālāk saņem šos lapiņas un sastādīs runātāju sarakstu. Mums ir noteikts reglaments divi nacionāla parlamenta pārstāvji un viens Eiropas parlamenta pārstāvs. Lūk, tāda ir proporcija un runāšanas ilgums ir trīs minūtes. katram debats dalībniekam, un tad tālāk mums būs arī brīvā mikrofona daļa. Un jūsu runas ilgums minūtēs tiks atspoguļots arī uz ekrāniem. Tad mums ir arī tā sauktā zilās kartes procedūra, ko var izmantot debats laikā. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī, jebkurš eh, dalībnieks var pacelt kartiņu un uzdot jautājumu 30 sekundžu laikā. Šim jautājumam būtu jātiec uz iepriekšējā runātāja teikto. Un tad attiecīgi runātājam ir iespēja 30 sekundžu laikā atbildēt uz uzdoto jautājumu priekšsēdētājs izlemj, kad un kas atbild un kā notiek šī procedūra. Mēs esam plānojuši šo diskusiju izvērst līdz desmitiem. Un tagad es gribētu aicināt eh, Sandru Kalnieti. Viņa ir mūsu referente, arī IMCO komitejas locekle Eiropas parlamentā, un es gribētu aicināt uh, īsi varbūt ievadīt mūsu sārunu. Mēs runājam par vienotā tirgus pārvaldību un tā tālāk. Lūdzu, kundze. Paldies, prieks. Godātie kolēģi, es tiešām priecājos, ka mēs esam šodien šeit satikušies Eiropas parlamentā, eh, gan Eiropas parlamenta deputāti, gan deputāti, kas ir ievēlēti nacionālajos parlamentos, jo tikai kopā mēs varam atrast veidu, kā uzlabot vienoto tirgu, tā funkcionēšanu. Šodien, kad Eiropas valsts piedzīvo parādu krīzi, mums ir nepieciešama vienota un koordinēta darbība lai pārvarētu šos izaicinājumus un arī atjaunot ekonomisko izaugsmi un radītu jaunas darba vietas. Mēs redzam, ka ik vilcināšanās un dažādu barjeru mākslīga radīšana ir bijusi varbūt iedarbīga īstermiņā, bet ilgtermiņā mēs visi esam zaudētāji. Tieši tāpēc šodien vēl jau vairāk nekā pirms tam mums ir jāstrādā, lai uzlabotu Eiropas vienoto tirgu. Runājot par vienotā tirgus pārvaldību un partnerību, mēs parlamentā uzskatām, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, lai iedzīvinātu vienoto tirgu, ir tam nodrošināt augstākā līmeņa politisko vadību. Tā ir politiskā griba, eh, kas eh, var iedarbināt vienoto tirgu Komisijas prezidentam, iesaistot arī padomas prezidentu, ir jāuzņemās vienotā tirgus konsolidācijas pasākumi. Arī dalību valstīm visaktīvākajā veidā šajā procesā ir jāpiedalās. Citādi daudzās idejas par to, ko mēs kopā varētu darīt, lai atjaunot Eiropas izaugsmi un radītu jaunas darba vietas, lai mēs paaugstinātu Eiropas konkurētspēju globālajā pasaulē, paliks tikai labi nodomi, ar kuriem, kā jūs ziniet, seno šo e, teicienu ir bruģēts ceļš uz Eiropas pārvēršanos par pasaules slimnieku. Nacionālajiem parlamentiem aktīvi ir jāatbalsta tās likumdošanas izmaiņas, kas veicina vienoto tirgu. Dalību valstīm savukārt padomas sēdēs ir nepieciešams ātrāk pieņemt nepieciešamos lēmumus. Eiropas parlamentā var diskutēt par vienotā tirgus uzlabojumiem, bet bez aktīvas nacionālo parlamentu iesaistes un atbalsta mēs nepanāksim vienotā tirgus uzplaukumu. Eiropas parlamenta pieņemtajās rezolūcijās mēs esam aicinājuši komisijas priekšsēdētāju un dalību valstu līderus aktīvi piedalīties un arī uzņemties atbildību par vienotajam tirgam nepieciešamo likumdošanas un rīcību politikas pārmaiņu ieviešanu. Šodien pieņemtās rezolūcijas dod ļoti skaidru signālu, kurās jomās parlaments sagaida aktīvu rīcību no komisijas. Es minēšu tikai dažas no svarīgākajām mūsu darba prioritātēm. Vispirms vienotais digitālais tirgus un vienotā intelektuālā īpašuma telpa. Eiropas pilsoņu profesionālā mobilitāte, pārobežu publisko iepirkumu un pakalpojumu veicināšana, kā arī nodokļu sistēmas sakārtošana. Savukārt vienotā tirgus pārvaldības jomā es uzskatu par izšķiroši svarīgiem četrus virzienus. Pirmkārt, pieņemto vienotā tirgus normu izpildes nodrošināšana. Visām dalību valstīm ir saulaicīgi un caure, cauredzami jāievieš vienotā tirgus noteikumi. Savukārt komisijai stingri un konsekventi ir jāsako, kā šie lēmumi tiek izpildīti. Otrakārt, Mums ir jāsamazina protekcionismu tendences. Protek protekcionisms tikai veicina Eiropas tirgus fragmentāciju un kopē, kopējās konkurētspējas samazināšanos. Treškārt, Eiropas ekonomikas raitai darbībai nepieciešamo dažādo darījumu izmaksas ir jāsamazina. Tas attiecās gan uz tādiem mehānismiem kā efektīva, vienkārša un lēta ārpus tiesas strīdišķiršanas kārtība, kā arī uz ērti lietojamu pārobežu elektronisko pārvaldību ar darbojošos nepieciešamās informācijas un dokumentu elektronisko apriti. Un, beidzot, ceturtais virziens. Tā ir sabiedrības grupu plašāk iesaist rīcību politiku izstrādāšanā un ieviešanā saskaņā ar Lisabonas līgumā ietvertajiem principiem. Es arī vēlētos kolēģis no nacionālajiem parlamentiem daudz aktīvāk informēt. Lū, es vēlētos lūgt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem daudz aktīvāk informēt iedzīvotājs par tādiem Eiropas Savienības instrumentiem kā Solvit un Your Europe. Jau šobrīd ir pieejamas vērtīgas programmas. Diemžēl iedzīvotāji tās nepārzina. Lai tas mainītos, papildus pūles ir jāpieliek gan mums šeit Eiropas parlamentā, gan arī Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Un nobeigumā es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šodien Eiropas iedzīvotāji no mums katra sagaida aktīvu rīcību. Ja mēs spēsim atbrīvot šķēršus vienotajam tirgum, Eiropas Savienības koprodukts var pieaugt par vairākiem procentiem. Tas nozīmēs miljoniem jaunu darba vietu un jaunu attīstības pamatu. Mēs nedrīkstam pievilt Eiropas iedzīvotājus, kur mums uzticās un kur gaida no mums līderību un rīcību. Paldies par uzmanību! Dziękuję bardzo. Tak. Paldies Kalnietes kundzei. Un uh, Kā jau jūs pieminējāt, ir ārkārtīgi svarīgi adekvāti nodrošināt komunikācijas starp dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un kā jau jūs minējāt, tam ir pieejama vesela virkne svarīgu programmu, bet taisnība, to arī jūs teicāt, ne visi dalību valstu parlamenti ir pietiekami informēti par šo programmu pieejamību un izmantošanu. Un, eh, varētu teikt, ka tā ir arī dalību valstu kompetence un kļūda, jo dalību valsts ne, vienmēr pietiekami interesējās par šiem jautājumiem. Un tagad es došu vārdu runātājiem. Tātad šobrīd ir pieteikušies runātāji tikai un vienīgi no Eiropas parlamenta, neviens no nacionālajiem parlamentiem. Un, protams, ka tie, kuri vēlas pieteikties brīvā mikrofona procedūrā, arī varat to darīt. Tātad, kā es teicu, jūs variet pacelt, jeb iesniegt prezidijam zilo kartiņu, Ja kāds vēlas runāt, tā tad eh, Johansson kungs no Zviedrijas. Jūs jau pieteicāties, jā? Gebhards kundze no Eiropas parlamenta. Vai jūs esat šeit? Lūdzu, vārds jums. Jā, dankišan, Herr Vorsitzende. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, tiešām ceru, ka uh, arī mūsu kolēģi no dalību valstu parlamentiem vēlēsies izteikties par šo jautājumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs, eh, protams, visu politiku izstrādājam, lai palīdzētu iedzīvotājiem, un iedzīvotājiem ir jāzina, kāda politika strādā viņu labā. Ir svarīgi, lai mēs ne tikai šeit tiktos un diskutētu par šiem jautājumiem, ir svarīgi, lai iedzīvotāji uzzinātu par šo informāciju. Tāpēc, eh, runājot par iekšējā tirgus pārvaldību, ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un izpratni no iedzīvotāju puses un arī no varas iestāžu puses jo ir svarīgi izprast, kādā veidā, pēc kāda mehānisma tiek pieņemta lēmumi. Mēs no Eiropas parlamenta puses uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt un strādāt pie caurskatāmības. Tāpēc Mēs eh, strādājam pie veselas virknes likumdošanas aktu pieņemšanas, kas palīdzētu sakārtot procesu sabiedrībā. Ir ārkārtīgi svarīgi izmantot visus iespējamos instrumentus, lai iedzīvotāji iegūtu pēc iespējas vairāk informācijas. Jo, protams, ka ik viens cilvēks meklē to informāciju un tos kanālus, kas viņam liekas interesanti. Mums ir jāizveido likumdošana, kas ir daudzslāņaina, ja es tā varētu izteikties jo Pie visa ir jāpiedomā. Es esmu sociāldemokrāte un es eh, runāju par, runāju ar un runāju par arotbiedrībām, patērētāju aizsarg, aizsardzības organizācijām, un katrs nāk ar savu ieguldījumu, un mums ir svarīgi visus šos cilvēkus uzklausīt. Uh, Es uzskatu, ka sociālais dialogs ir viens no svarīgākajiem politikas aspektiem, un par to arī vajadzētu runāt. Runājot par caurskatāmību un izpratni, tas ciešā veidā ir saistīts arī ar kontroli. Kontroli gan likumdošanas avotos, gan arī kontroli tam, kādā veidā likumdošanas akti tiek īstenota dzīvē. Pie tam šo kontroli veids eh, atbilstīgās iestādes, bet parlamentam un dalību valstu parlamentiem šeit ir būtiska loma spēlējama. Tātad mums, kā demokrātiski vēlētiem orgāniem, ir kontrolas funkcija. Vēl bez tam tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai likumi kas tiek pieņemti, tiktu īstenoti dzīvē. Bieži vien man ir radies iespējas, un ne tikai man, ka pat ļoti labi likumi netiek īstenoti adekvātā veidā vai netiek īstenoti adekvātā laikā. Uh, Parlaments vienmēr ir atbalstījis Eiropas komisijas centienus, jo Eiropas komisija vēlas izstrādāt tā saucamās salīdzinošās tabulas, un šīs salīdzinošās tabulas arī būs caurskatāmības instruments. Šeit jau izskanēja ideja par tā saucamo e-palīdzību. Ir tādi, kur ir pret šo ideju, bet es nesaprotu, kāpēc, jo patiesībā e-kontrole palīdzētu ikvienam, kurš vēlas kontrolēt, veikt šo fun funkciju. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, jā, es eh, sākumā sapratu, ka man ir 5 minūtes runāšanas laika, bet izrādās, ka tikai 3, tā ka es jau savu laiku esmu pārsniegus un tomēr, burtiski pēdējais teikums, mums ir jābūt labi funkcionējušam iekšējam tirgumam. un mums vajadzētu cīnīties pret protekcionistiskiem centieniem. Vienlaicīgi ir jāraugās, lai kvalitāte tiktu nodrošināta adekvātā, līguma, adekvātā līmenī, lai patērētāja aizsardzība un dargu tirgus aizsardzība būtu augstā līmenī ikvienā dalību valstī, lai iedzīvotāji tiešām justu, ka iekšējais tirgus viņiem dara labu. Tikai tad tas darbosies. Paldies! Liels paldies eh, Grēslas kundzei! Ārkārtīgi interesants komentārs. Un tagad Vestlund kungam no Zviedrijas vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Protams, ir jau tā, ka mēs sēžam sapulcējušies šeit, mēs sapulcējušies esam tie, kuriem svarīgs liekas iekšējais tirgus. Un lielā mērā tas patiesībā ir saistīts ar to, kā iekšējā tirgus funkcionēšana nodrošināt pēc iespējas labāk. Krakava organizētajā konferencē mēs jau dzirdējām un redzējām piemērus, kā nacionālā līmenī tiek likti šķēršļi, lai praktiski iekšējais tirgus tikpat kā nedarbotos. Un tomēr es ceru un domāju, ka mums vajadzētu būt pazemīgiem šos jautājumus diskutējot, lai neizveidojās tāda situācija, kad Eiropas parlaments vai Eiropas komisija apgalvo un rāda ar pirkstu, jums ir jādara tā un ne savādāk, un tā tiek teikts nacionālajiem parlamentiem, un tad sākās problēmas, jo katrs ir iecērtās, un tad dalību valstu parlamenti nevēlas īstenot iekšējā tirgus pilnīgu funkcionēšanu. Es uzskatu, ka mums ir jābūt atvērtam dialogam, lai šajos jautājumos mums būtu skaidra vadība un pārvaldība valdība. Un patiesībā es kā sociāldemokrāts neatpazīstu ideju, ka kāds man no augšas pasaka, ko man darīt. Mums ir jābūt dialogam, horizontālai idejai par to, kā risināt šos jautājumus. Pāris komentāri. Kā izvairīties no protekcionisma? Uh, Diemžēl šobrīd ir izveidojusies situācija, kad Eiropā protekcionisms aug un aug strauji. Un eh, iespējams, ka mums vajadzētu organizēt konferenci, kurā mēs diskutētu tikai un vienīgi par protekcionismu. Un tomēr protekcionisms aug un piemēru tam ir mums visapkārt. Otrakārt, samazināt izmaksas. Šeit vēlētos piebilst to, ka noteikumu vienkāršošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem it kā darbojās, un tomēr nedarbojās, reālajā dzīvē nedarbojās. Vai tas attiektos uz eh, dalību valstu parlamentu līmeni vai uz Eiropas līmeni, iekšējā tirgus izmaksas, pārvaldības izmaksas tikai pieaug. Mēs runājam smukos vārdos, skaistās frāzēs, bet reālajā dzīvē tas viss it kā izlīst kā ūdens smiltīs. Runājot par nākamo jautājumu, tas jau šeit drusku izskanēja - patentu jautājumi. Patiesībā es uzskatu, ka tas ir bijis viens no galvenajiem jautājumiem lielākajai daļai prezidentūru pēdējos 15 gadus. Tātad 30 prezidentūras Eiropā ir to risinājusi un nav neko izdarījusi atvainojos. Es uzskatu, ka mums ir kopīgi jārod risinājums patentu jautājumiem un patiesībā tas ir nedaudz grūti atsevišķi Eiropas parlamentam, atsevišķi dalību valstu parlamentiem, atsevišķi komisijai pateikt, mums ir risinājums, kas visiem atrisinās problēmu 100%. Es uzskatu, ka mums ir jābūt dialogam starp dažādiem parlamentiem, starp dažādiem pārvaldības līmeņiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, priekšsēdētā, e, saka priekšsēdētājs. Jā, par e, patentu. Iespējams, ka mēs e, tuvojamies risinājumam un tuvojamies lieliem soļiem. No tiesas ceru, ka Polijas prezidentūras laikā mums parādīsies vairākas interesants un auglīgas idejas. Un tagad dod vārdu Jan Karlo Sanjego, lūdzu, no Itālijas senāta, lūdzu. Grazie, Presidente. Il eh, tema della governance. Paldies, priekšsēdētāji! Pārvaldība un partnerības dialogs ir kaut kas tāds, kas ir pilnīgi nepieciešams vienotiem tirgum, lai tas, tā veid, tas tiktu pabeigts. Un es gribētu pieskarties šai situācijai, kad ir ekonomiskā krīze, kas rada problēmas, tad attiecīgi protekcionisms arī tresti vai kaut kāds vienošanās eh, tresta formā ir saistīts ar protekcionismu. Eh, un cīņa pret eh, protekcionismu ir tas, kas būtu jādara mums Eiropā. Vajadzētu ļaut visiem piedalīties Eiropas dialogā, ir tīpaši sociālajā dialogā. Es pat teikšu, uzdrošināšos pateikt, ka sociālā dialogā mazie un vidēji uzņēmumi nav pietiekami iesaistīti. Sistēmā nav iestrādāt iespēju maziem vidējiem piedalīties. Mums ir sociālā dialogā parasti piedalās lielo nozaru pārstāvji, lielās arotbiedrības, bet mums ir miljoniem uzņēmumu, kas ir mazie vidēji arī mikro uzņēmumi, un viņi nav ietverti šajā struktūrā. Un mēs jau par to pārliecamies vakar. Mēs eh, runājam par to, ka pasaulē šobrīd ir ļoti svarīgi tieši mazie un vidēji uzņēmumi, eh, konverģences, eh, tālākās ekonomiskās virzības vienotajā tirgu ziņā. Tātad mazie un vidējie uzņēmumi. Bet par lielajiem mērķiem mēs runājam pareizi šie mērķi būtu jānoformulē arī caur politiskām darbībām, kas būtu jāstiprina. Tas tāpēc, lai dalībvalsts arī attiecīgi visus šos uzdevumus pildītu, izmantojot vainu uh, labāk un vairāk Eiropas likumdošanu, vispirms konkurences tiesību jomā, un uh, to varētu izmantot, lai cīnītos pret protekcionismu, lai atvērtu tirgu, vai arī arī rīkoties tā, lai dažādi nacionālās likumdošanas līmeņi tiktu nepārtraukti izvērtēti un tālāk uzlabot, piemēram, nodokļu jomā, fiskālās likumdošanas jomā. Tur ir milzīgas iespējas attiecībā tieši uz konkurences, konkurētspējas uzlabošanu tādā veidā uzņemot likumdošanu, mēs varam uzlabot arī konkurētspēju, piemēram, darba aizsardzība, strādnieku veselības likumdošana arī tur. Ir mm, jā, jāuzlabo šī likumdošana, bet jāskatās, lai attiecīgie akti nekropļotu kopīgo situāciju, lai nebūtu kaut kādi šķēršļi konkurences zijā, lai nebūtu kaut kāda mežonīga konkurence, bet eh, vienlaicīgi tā būtu veselīga un arī būtu aizsardzība darbiniekiem. E, ir arī mazā biznesa akts, likumdošanas akts, kas ļauj mazajiem un vidiem uzņēmumiem izmantot plašāk savus pilnvaras, tieši sadarbojoties ar valsts iestādēm. Paldies! Šo viedokli tas izskanēja no Itālijas, un tā tas ir, ka pareiz prezentācija, pareiz, drīzāk pareiza mazo un vidējo uzņēmumu viedokļu uzklausīšana ir ļoti svarīga. Tiem ir jābūt pārstāvētiem pareizi tiešām piekrītu, ka tikai lielie ir pārstāvēti šajā sociālajā dialogā. Šeit šī pārstāvniecība ir pareiza, bet maziem vidēji ir par maz pārstāvēti. Tāda mums problēma ir arī Polija. Un droši vien arī citās valstīs ir šāda tendence novērojama. Tad Jūs pareiz teicāt, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai, to struktūra ir ļoti elastīga un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi atrast arī veidus, kādā veidā iesaistīti vairāk šos uzņēmumus, lai viņu balss būtu sadzirdēta. Tālāk Kristiāns Būsoikungs no Eiropas parlamenta. Paldies! Esmu ļoti priecīgs būt šeit un mainīties ar viedokļiem ar Nacionālo pār, eh, pārvaldību pārstāvjiem par pārvaldības uzlabošanu vienotajā tirgu. Pagājušā nedēļa Krakovā bija ļoti interesanta debate. Mums bija vienotā tirgus fórums. Eh, protams, laba pārvaldība ir priekšnoteikums labai vienotā tirgus funkcionēšanai un savā īsajā uzrunā gribu runāt par vienu lietu, par uh, Eh, vienotā tirgus likumdošanas eh, transponēšanu un īstenošanu. Mēs eh, runājam par 0,5%. Mēs runājam par to, ka transporta zīzijas deficīts ir 0,5%. 5%, bet pagājušajā gadā mēs novien, nokritām uz 0,2%, kas ir ļoti mm, slikti. Bet, eh, lai, ja nebūs šādas apņemšanās pareizi transponēt un īstenot pat visaugstākās kvalitātes likumdošana, uh, Eh, joprojām nebūs tā, kas ir nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan, gan arī kompānijām un nevarēs gūt pilnu labumu no vienotā tirgus. Tāpēc ir eh, nepieciešams arī respektēt nacionālo parlamentu prerogatīvas un eh, es domāju, ka mums jāstrādā kopā ar šiem parlamentiem, stingrā partnerībā, Eiropas parlaments, nacionālai parlamenti, tiem ir jāstrādā kopā likumdošanas procesā, un tas ietver arī šo transponēšanu un īstenošanu. Es gribētu izmantot šo iespēju, jo šajā sanāksmē mums ir gan nacionāla parlamenta pārstāvi, gan Eiropas parlamenta deputāti. Es gribētu aicināt nacionālos parlamentus uzskatīt šo transponēšanas uzdevumu par ļoti svarīgu lietu. Un arī likumdošanas procesā, likuma transponēšanai ir jāierāda pareizā vieta. Dažkārt tiešām šī transponēšana, likuma pārnešana ir sarežģīta, eh, bet, eh, ja ir stiprināta sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālām institūcijām, tādā garā mēs varam arī optimizēt transpozīciju un attiecīgi panākt labāku rezultātu. Un vēl eh, attiecībā uz korelācijas tabulām. E, šāds labums dod lielāku caurskatamību gan, gan uzņēmiem, gan arī pilsoņiem uzlabo transponēšanas procesu kvalitāti. Un arī korelācijas tabulas palīdzēs nacionāliem tiesnešiem īstenot Eiropas likums. Es domāju, ja būs apņemšanās veikt šo transpozīciju labāk, tad tur ir jāietver arī apņemšanās rakstīt korelācijas tabulas un būtu ļoti labi, ja Nacionālo parlamentu deputāti izdarītu spiedienu savām attiecīgajām valdībām, lai šāds tabuls tiktu izstrādāts, jo, kā mums ir zināms, dažas valstis, dažas valdības īsti neatbalsta korelāciju tabulu, korelācijas tabulu ideju. Un visbeidzot, tā kā jūs pārstāvat eh, Eiropas pilsoņus, arī mēs tāpat. Es domāju, ka ir jābūt labākai informācijas apmaiņai ar uzņēmumiem un ar pilsoņiem. Vairāk būtu jāstāsta par vienotā tirgus labumiem, lai viņi saprot, ka tas ir kaut kas tvērams. Pilsoņiem arī ir jāzina, kas būtu jādara, ja kaut kas notiek nepareizi, un tāpēc sazināšanās starp parlamentiem svarīgi tīpaši par solvitu. Un vēl citi problēma risināšanas instrumenti arī nesīs pievienoto vērtību Bet, lai viss tas darbotos, ir nepieciešams, eh, pār, ir nepieciešams profesionāla mm, kadru politika, un tas ir atkarīgs no parlamentiem. Paldies! Paldies par šo konstruktīvo ieguldījumu mūsu diskusijā. Tiešām. Um, Tāda pastāvīga sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir ļoti nepieciešama, tīpaši šajā jomā. Un vēl ir daudz darbu šajā ziņā, kas būtu jādara. Varbūt varētu runāt par iespējamo lobēšanu. Nu, Nacionālajie parlamenti varētu tā kā lobēt, izdarīt spiedienu uz valdībām, tas ir ļoti svarīgi. Tad attiecīgi vienotā tirgus ieguvumi un labumi. Jā, par šo tēmu mēs runājām arī vakar. Un tāpēc ir jāsniedz informācija pilsoņiem, jāstāsta, kādi labumi nāk no vienotā tirgus, kāda likumdošana šeit darbojas, kas tas ir vienotais tirgus, kāda likumi regulē tā darbību. Arī par šo tēmu ir jārunā tad mums ir efektīvi jākomunicē, un esmu pārliecināts, ka Hārbor kungs jau dara daudz šajā jomā. IMCO ir ļoti atpazīstama komiteja, arī internetā ir iespējams lasīt dažādas paziņojumus, arī darba rezultātu apkopojums, materiāli, tas viss ir lieliski. Un tieši tādā virzienā mums arī būtu jāiet tālāk. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu teikto, vismaz polijā. To nu gan es varu jums solīt. Dāmas un kungi. Un tagad es gribētu dot vārdu Valjunnakosa kunga, Lietuvas parlaments. Nu, Pirmininkaujant, jūs suteiktas žodī. Paldies priekšsēdētāja, ka devāt man iespēju izteikties. Rūpniecības un lauksaimniecības nozares dažās valstīs ļoti cieš tādēļ, ka konkurences pozīcija bieži ir eh, nevienlīdzīga, piemēram, eh, Vācijas, eh, Francijas, Spānijas zemnieki pieprasa lielākas tiešās subsīdijas un lielāku palīdzību no Eiropas Savienības fondiem. Tajā pat laikā Baltijas valsts vēl nav saņēmušas savu daļu, savu pienākošos daļu no šiem fondiem. Un, diemžēl, mazās valsts, tīpaši tās, kas atrodas Austruma Eiropā, atrodas um, daudz nelabvēlīgākā situācijā. Un tas ir pilnīgi pretēji deklarētajiem mērķiem uh, veicināt konkurētspējas priekšrocību izmantošanu Eiropā. Ņemot vērā uh, šo nevienlīdzīgo starta pozīciju, Uh, būtu jādomā, kā tālākie pasākumi ietekmēs mūsu valstu ekonomiku, jo mūsu produkcija uh, savādāk nekad nespēs konkurēt ar uh, tām valstīm, kurās finansējums ir lielāks. Cilvēki, kad mūsu valstī saskars, piemēram, ar bezdarbu, viņi meklē darbu citur, viņi pamet mūsu valstis un viņi kļūst par lēto darba spēku citās dalību valstīs. Tieši tādēļ mūsu dalībvalstu pilsoņi būs spiesti meklēt darbu, piemēram, um, Hamburgas uh, kuģu būvētavās. Tādēļ mums uh, vajadzētu fokusēties uz to, kā labāk uh, aizsargāt ne tikai mūsu pilsoņus, bet arī ārējās robežas. Mums ir jācīnās pret kontrabandu, piemēram, eh, no Baltkrievijas puses, tātad jānostieprina šī robeža. Ja mēs fokusēsimies tikai uz to, kā palielināt mūsu konkurētspējas priekšrocības Eiropas Savienības iekšiemē, mēs varam palaist garām eh, mūsu iespēju izmantot eh, ekonomiskās attiecības ar trešajām valstīm. Vispēcot, Svarīgi ir uzklausīt, ko saka mūsu iedzīvotāji. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Kromarušu kundzei no Francijas parlamenta lūdzu. Oui, merci, Paldies, priekšsēdētāji tiešām vienotājiem tirgumu ir jābūt mūsu ekonomikas centrā, mums ir arī jādomā par attiecīgām politikām, mēs atbalstam arī sociālās dimensijas pastiprināšanu vienotajā tirgu, mēs arī sveicam komisiju par institīvu, regulāri analizēt arī sociālo ietekmu uz vienoto tirgu no dažādiem likumdošanas aktiem. Mums ir nepieciešams šādu vērtējumu izdarīt, un jādara tas ir dažādās nozarēs. Es gribu runāt par ietekmes izvērtējumu regulējumu, ir nepieciešams arī smalkāk analizēt, kāda ietekme ir no dažādiem likumdošanas aktiem uz nacionālo situāciju. Ir um, jādomā arī attiecīgi par to, kā uzlabot arī nacionālo analīzi, kuras ietvaros tiek analizēta Eiropas likumdošanas aktu ietekme uz nacionālo situāciju. Vēl es gribētu uzlikt uzsvaru uz to, ka ir grūti izsekot situācijai dažādās valstīs, kādā veidā tiek realizēti e, dažādi pasākumi. Tāpēc es gribētu arī griezties pie kopīgā sekretariāta, ka vajadzētu izanalizēt situāciju gan no šīs puses, gan arī Nacionāla paralēlismu puses, par to, kāds šķēršļi eksistē efektīvai darbībai. Uh, Eh, dažkārt eh, direktīvām ir ļoti precīzs raksturs un dalībvalstu rīcībā ir ļoti maza elastības iespēja. Eh, un tas arī attiecīgi liek mums domāt par vienkāršošanu arī šajā jomā. Liels paldies, un tagad es došu vārdu Emmai Maklārkīnas kundzei, Eiropas parlamenta deputātei lūdzu. Paldies! Es gribētu pateikties Kalnietes kundzei un visiem pārējiem uh, kolēģiem, kas šorīt uh, izteicās pret protekcionistiskiem pasākumiem un kas runāja par to, ka mums ir jāfokusējas uz mūsu konkurētspēju. Mūsu uh, priekšā ir izvirzies liels izaicinājums un tam ir jākļūst par vienu no mūsu galvenajām strateģiskajām prioritātēm. Ir ļoti svarīgi šajā ekonomiskajā situācijā uzlabot konkurētspēju, radīt jaunas darba vietas un veicināt inovācijas. Tā tādēļ man ir liels prieks par Kalnietes kundzes ziņojumu, kas pasvītro to, cik svarīgi ir, lai dalībvalsts pašas uzņemtos līdzatbildību par vienotā tirgus eh, stiprināšanu. Un mums ir nepieciešams realizēt arī šo monitoringu procesu, kas tika apstiprināts jau 2009. gadā, lai gūtu lielāku caurskatāmību attiecībā uz politikas veidošanu un lai pārliecinātos, ka dalība valsts korekti un pareizi transponē likumdošanu. Eh, tāpat, kas attiecās attiecās alternatīvo strīdu atrisināšanu, arī to es atbalstu, kā arī atbalstu pieredzes apmaiņu šajā jomā, kas varētu dot pievienoto vērtību mūsu iedzīvotājiem. Jo būtība ir tāda, ka ekonomikas e, izaugsme patreiz atrodas stagnācijā Eiropā un pastāv briesmas, ka mūs e, apsteigs tādas e, um, jaunās attīstības valsts kā Indija, Brazīlija un Ķīna, un mums vajadzētu mainīt šo virzienu. Mums ir pilnībā jāizmanto vienotā tirgus priekšnocības. Šī gada sākuma apvienotajā karalistē tika publicēts valdības sagatavots dokuments, kur tika uh, aprakstīts, kā to sasniegt. Tas ir uh, likvidēt tirzniecības šķēršus ārpus Eiropas Savienības, samazināt izmaksas, kas saistīts ar jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanu un izmantot digitālās revolūcijas priekšrocības. Tikai tādējādi mēs Uh, varēsim stiprināt šo vienoto tirgu, un tieši šī politiskā vadība ir ļoti svarīga, lai mēs pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu. Dalībvalstu līmenī direktīvas ir jātransponē saulēcīgi un efektīvi. Dalībvalstu valdībām ir jāsniedz plašāk un labāk informācija iedzīvotājiem, profesionāļiem un uzņēmiem par to, kā nacionālo likumdošanu ietekmē Eiropas Savienības normas, un dalībvalstīm ir jāizstrādā savu pasākumi, kas likvidētu šķēršļus vienotajam tirgumam tirgumu dalību valstīs. Bez tā mums ir arī komisija, kur vai vajadzētu prioritarizēt uh, pasākumus šī reforma procesa ietvaros, un otrkārt uh, komisija kopā ar dalību valstīm vajadzētu uh, realizēt stingrāku uzraudzību par pakalpojumu direktīvas normu ieviešanu, kā arī mm, pabeigt uh, tirzniecības sarunas ar trešajām valstīm, jo, lai transformētu Eiropas Savienības uh, ekonomiku, mums būs jāpieliek daudz pūļu. un tikai tādējādi mēs varēsim veicināt inovāciju izaugsmi, un mums ir jāvirs ekonomiku uz priekšu ar pilnu ātrumu. Paldies! Paldies, Maklārkens kundzei! Un tagad es došu vārdu Antonio Correro de Campos kungam, lūdzu. E, członkowi Parlamentu Europejskiego. Eiropas parlamenta deputātam. Obrigado, prezident. Uh... E, Paldies, priekšsēdētāji. Trīs pavisam nelieli komentāri. Vispirms par likumdošanas transponēšanu un to, kādu lomu Eiropas parlaments šeit varētu spēlēt. Eiropas parlamenta deputāti uh, var sekot uh, gan direktīvu transponēšanai, gan arī uh, to saturam. Un uh, vērst savas valsts valdības uzmanību uz situācijām, kad tas tiek darīts nepilnīgi, tad, kad šajā transponēšanā ir uh, nepilnības trūkumi vai kļūdas. Godīgi uh, sak, sakot, eh, varbūt nevienmēr valdības reakcija būs eh, tāda pozitīva, bet es domāju, tas varētu dot vēlamo rezultātu. Es domāju, vajadzētu runāt arī par ciešākām attiecībām starp Eiropas parlamenta deputātiem un dalībvalstu parlamentu deputātiem. Tas jau nenozīmē, ka mums ir jārāda eh, ar pirkstu vienam uz otru attiecībā uz likumdošanas tuvināšanu, bet, kad vien ir iespējams nodrošināt šo viedokļu apmaiņu, izmaiņu, tad darīsim to ne tikai šādu veidu sanāksmēs, bet arī ārpus tām. Es gribētu šeit pieminēt Ungārijas prezidentūru un norādīt uz to, kādas sanāksmes mums bija tās laikā. Piemēram, tika organizētas eh, konkurences komi eh, komisiju sanāksmes un tam līdzīgi. Tā kā jāizmanto ir katra iespēja. Komisārs Barņē eh, savas eh, tūras laikā, kad viņš runāja par pasākumiem vienotā tirgus aktu ieviešanā, eh, Eh, paralēli tam notika arī eh, sanāksmes dalība valstīs, kur sanāca kopā Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamentu deputāti. Diemžēl man neizdevās piedalīties eh, visos komisāra Barņē organizētajos pasākumos. Kas attiecās uz ehm, šāda veida sanāksmēm, kāda mums ir šodien, es tiešām gribētu, lai tās tiktu organizētas ne tikai par vienoto tirgu, bet arī par citiem jautājumiem. Bez tām mums nevajadzētu būvēt protekcionisma sienas. Mums vajadzētu tiešām strādāt kopā un apmainīties ar labāko praksi. Un mums vajadzētu mācīties, kā labāk izmantot jaunās pilnvaras, ko mums dod Lisabons līgums. Mums jau divus gadus ir šīs jaunās pilnvaras, bet mēs joprojām vēl mācāmies, kā tās pilnībā izmantot un kā darīt to efektīvāk un iedarbīgāk un es domāju, ka būtu labi, ja visi rīkotos šādā atbildīgā veidā. Paldies! Tālāk došu vārdu Lajosam Mīlas kungam, Ungārijas parlamenta pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau dzirdējām uh, um, tādas prioritāras frāzes kā caurskatāmība, informācija, informācijas nozīme, uh, valdība, vadība, pārvaldība, partnerība. Katrā ziņā mums ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu rezultātus, kā arī visiem ir aktīvi līdzjādarbojas. Informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga. Mēs jau vakar dzirdējām par uh, finansiālajiem jautājumiem, runājām par to, uh, cik svarīga ir izglītība. Dalībvalstīs mēs zinām, ka daudziem mūsu iedzīvotājiem nav nepieciešamās informācijas, lai saprastu to, kā sistēma darbojas. Un no šī viedokļa raugoties, es domāju, ka būtu ļoti svarīgi um, to iekļaut mācību programmās, varbūt vidusskolas mācību programmās, jo pretējā gadījumā uh, Mēs nevaram sagaidīt, lai cilvēki saprastu šo sistēmu, saprastu uh, procesu nozīmi un to, kā tas ietekmē viņu dzīvi. Ja mums neizdosies viņus uh, pienācīgi informēt, uh, tad uh, tas varētu radīt atsvešinātības problēmu. Cilvēkiem liksies, ka viņi ir ļoti attālināti no lēmumu pieņemšanas. Es gribētu parunāt arī par presi Es domāju, ka šī ir laba iespēja, lai uh, prese, mēdīja informētu cilvēks par to, kas notiek Briselē, lai cilvēkiem būtu šī klātbūtnes sajūta. Un tad, kad cilvēkiem būs informācija, tad es domāju, viņi arī aktīvāk līdzdarbosies. Man bija liels prieks dzirdēt to, ko prezidentūras pārstāvs teica iepriekš, tas ir, ka atsevišķās dalība valsts jau um, cenšas cilvēkus pietuvināt šim lēmumu pieņemšanas procesam, bet mums vajadzētu paskatīties arī uz institucionālajiem procesiem, lai mēs pārvarētu eh, šo plaisu starp lēmumu pieņemšanu Eiropas līmenī un mūsu iedzīvotājiem. Ja cilvēki jutīsies klātesoši, eh, tad mēs varēsim pārvarēt eh, mūsu politiskās problēmas, jo pretējā gadījumā valdības realizēs protekcionistiskus pasākumus, eh, jo sabiedriskā doma nebūs pozitīva attiecībā uz situāciju Eiropā. Un tādēļ es gribētu. Nu, pateikties par šīm prioritātēm, kas tiek iezīmēts attiecībā uz caurskatāmību, informācijas apmaiņu un saziņu. Bet, kā es teicu, ir jāiesaista pilsoņi. Paldies! Lielas paldies par to, ka pievērsāt mūsu uzmanību šiem svarīgajām aspektam, kas ir saistīti ar informācijas apmaiņu vienotajā tirgu, un, rezumējot, es došu vārdu vēlreiz Kalnietas kundzei noslēgumam, lūdzu. Uh, thank you, Mr. Uh, President. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties eh, runātājiem no dalībvalstu parlamentiem, eh, kuri ļoti brīnišķīgi aprakstīja eh, reālo situāciju attiecībā uz vienotā tirgus konsolidāciju. Visai daudz runātāji pasvītroja par to, cik svarīgs ir dialogs starp Briseli un dalībvalstu parlamentiem. Un uzklausot to, Es arī savā ziņojumā par pārvaldību un partnerību uh, pasvītroju tos punktus, kur iet runa par šo dialogu. Katrā otrajā punktā iet runa par uh, dialoga nepieciešamību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, par dialogu starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas institūcijām, par informācijas nozīmi, par to, kā izplatīt šo informāciju, lai tā nonāktu līdz ikvienam iedzīvotājam. It īpaši es gribētu atgriezties pie tā, ko teica Ungārijas parlamenta pārstāvis. Ir taisnība, ka tie lēmumi, ko mēs pieņemam, mēs pieņemam kopā jo neviens Eiropas līmenī pieņemts lēmums nav ticis pieņemts bez piekrišanas no nacionālo valdības, no dalībvalstu valdību puses. Tas nozīmē, ka mums ir jāskaidro šī rīcība politika mūsu iedzīvotājiem, par to ir atbi esam atbildīgs ne tikai mēs, Eiropas institūcijas, bet arī dalību valstu attiecīgās iestādes. Atgriežoties uh, pie viena elementa, kas izskanēja visu uzstāšanos laikā, tas ir par vienotā tirgus pārvaldības sarežģītību. Viens no mūsu mērķiem ir to vienkāršot, lai šī pārvaldība kļūtu efektīvāka un kā labāk izmantot regulas direktīvu vietā, kur tas ir iespējams. Mēs runājam par korelācijas tabulu nozīmi Un institūcijas, Eiropas Savienības institūcijas to nevar izdarīt bez Nacionālo parlamentu atbalsta. Mēs runājam arī par pārkāpumu procedūrām, kā padarīt tās efektīvākas un kā tās realizēt īsākos termiņos. Šķiet, ka Zviedrijas parlamenta pārstāvis pasvītroja to, cik svarīgi ir neuzspiest lietas no augšas ka lēmumi ir jāpieņem dialogu ceļā. Un tas ir tieši tas, ko mēs šeit Eiropas parlamentā un jo tī īpaši IMCO komitejā darām. Mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu, lai vienoto tirgu padarītu caurskatām, efektīvu, kas būtu gatavs uh, piedāvāt jaunas darbvietas e, Eiropiešiem. Es esmu daudz gadu strādājis arī Nacionālajā parlamentā, Latvijas parlamentā, tādēļ zinu, cik svarīgi ir saziņa. Un es domāju, ka nākamreiz, kad tiksimies, mēs varēsim e, vairāk dalīties pozitīvajā pieredzē. Paldies! Bardzo dziękuję. Paldies Kalnienes kundzei par noslēgumu vārdiem. Tas tiešām bija apkopojums mūsu šeit dzirdētajām diskusijām. Un tagad mēs esam pabeiguši pirmo daļu. Un eh, tagad eh, es dodu vārdu Polijas senāta deputātām Antonijam Židlo. Červīnska kungam, nē, es atvainojos. Tas ir polijas saima vadītā priek, deputāts. Tā tad runājot par digitālo vienoto tirgu, mēs sākam nākamā jautājuma izskatīšanu. Ko tas nozīmē Eiropas vērtībām, ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Varbūt, ka vārds un termins cilvēkiem ir pazīstams, bet mums ir jārunā arī par kritērijiem, uz kādiem veidot šo digitālo vienoto tirgu. Un debats mēs veidosim tādējādi, ka mums būs diskusijas par šiem jautājumiem, varbūt, ka ir kādi organizatoriski jautājumi no deputātu puses, kā mēs organizēsim diskusijas. Vai ir kādi komentāri? Nē. Visiem viss ir skaidrs, tieši tāpat kā jau iepriekšējās tēmas izskatīšanā, ļoti labi. Tātad iesākumā godātie kolēģi, es vēlētos dot vārdu Mežidlo kungam vārdu, kas teiks ievadvārdus. Paldies, dāmas un kungi! Finansiālā krīze, kas ir piemeklējusi Eiropas Savienību, ir ietekmējusi arī ideju par to, kā attīstīsies iekšējais tirgus nākotnē. Un tas ir ietekmējis arī stratēģijas 2020 izpildi. Vakar iekšējā tirgus komisārs Barņē arī nāca klajā ar paziņojumu, ka iekšējais tirgus ir viens no pamatnosacījumiem, lai veicinātu adekvātu ekonomisko izaugsmu. Un tomēr, lai mēs nostātos uz adekvātu attīstības ceļa, mums ir nepieciešams rīkoties ne tikai efektīvi, mums ir nepieciešams rīkoties politiski gudri, un mums ir nepieciešams ņemt vērā arī globālos izaicinājumus. Piemēram, informācijas sabiedrības attīstībā digitālajā dienas kārtībā un līdzīgi. Eiropas iekšējais tirgus, protams, gribot vai negribot, ir saistīts ar šiem jautājumiem, un, protams, ka visiem ir skaidrs, ka ir jāstiprina konkurētspēja un nodarbinātība, bet eh, mums ir jābūt arī ar plašāku domāšanu, mums ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas iekšējā tirgu daudz plašākā mērā nekā līdz, līdz šim. Ja mēs runājam par digitālo iekšējo tirgu, tad tas ir samērā liels izaicinājums gan mums, kā institūciju pārstāvjiem, gan arī iedzīvotājiem. Un nav nemaz tik viegli piemērot jaunās tehnoloģijas visās dzīves jomās. Nav nemaz tik viegli atteikties no tām barjerām gan dzīvē, gan arī mūsu domāšanā, kas padara iespējamu iekšējā tirgus digitalizāciju. Uh, un tomēr uzskatu, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai iekšējais tirgus izpildītu tās prasības, kuras šobrīd ir izvirzītas modernā sabiedrībā un kuras izvirs gan patērētāji, gan arī uzņēmēji jo iekšējam tirgum, digitālajam iekšējam tirgum ir jābūt integrāt, integrētam tirgum bez šķēršļiem. Un visbeidzot, tas tam ir jābūt tirgum, kurš atbalsta e-tirdzniecību, kas atbalsta tirdzniecību ar pakalpojumiem un virtuālo vidi kā tādu. Un eh, tas ir ciešā mērā saistīts ar tā saucamās e-kompetences pilnveidošanu un stiprināšanu iedzīvotāju vidū, jo digitalizācija un virtuālā pasaule būs nākotnes stūrakmens, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Jo bieži vien mēs aizmirstam to, kāda cik augsta vai cik zema ir iedzīvotāju e-kompetence. Vēl bez tam mums vajadzētu stiprināt arī mūsu centienus šajā jomā, un tas skaidri parādās arī komisijas paziņojumā par Eiropu 2020 stratēģiju. Ļoti aktuāls ir jautājums par to, kā Eiropai izķiproties no patreizējās finanšu krīzes. Uh, Šajā iniciatīvā mēs runājam par septiņām pamat idejām, tajā skaitā viena ir Eiropas digitālā darba kārtība. Kādā veidā uzņēmēji ar internetu palīdzību varētu gūt labumu no iekšējā digitālā tirgus? Šobrīd interneta lietošana un pārklājums Eiropā lielā mērā atšķirās no dalību valsts uz dalību valsts, un tas ietekmē arī konkurētspēju. Šā apstākļa dēļ komisija ir apņēmusies rīkoties šajā jomā un izveidot vienotu iekšējo digitālo tirgu. Runiet gan par interneta pārvadumiem, gan arī ar, par iedzīvotāju izglītošanu, lai gan iedzīvotāji, gan patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus digitalizācijas labumus. Bet ir jārunā arī par lielāku drošību, piemēram, bankas pārvedumu veikšanai digitālā vidē. Nākamais jautājums ir jāizveido lielāka uzticēšanās šai digitālajai videi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai sabiedrība nebaidītos no patreiz valdošajām attīstības tendencēm, un eh, lai sabiedrība un iedzīvotāji nebaidītos, ka viņu personas dati un eh, delikāta informācija varētu nonākt nevēlamās rokās. Runājot priekšējā tirgus digitalizāciju, tad jāsaka, ka vēlmes un cerības ir dažādas, un tomēr mums ir jārunā par vienotu iekšējo tirgu, digitālo tirgu. Bet eksistē arī vairāk šķēršļi, un šķēršļi ir visiem labi zinām, tos ir uzsvērus arī komisija. Piemēram, atšķirības Eiropas Savienības tiesas sistēmās, kulturālas atšķirības, patērētāju preferences dažādās valstīs, kā arī patērētāju dažādu līmeņu aizsardzību dažādās dalību valstīs. Taču neaizmirsīsim, ka Eiropa jau ir pieņēmusi noteikumus e-tirdzniecībai, digitālajam parakstam un citiem aspektiem, bet eh, tas dažādi darbojās dažādās dalību valstīs un to vajadzētu novērst. Noslēgumā vēlētos pateikt, ka mums vajadzētu izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, vajadzētu izmantot tos labums, ko no digitāla iekšējā tirgus var gūt gan patērētāji, gan arī uzņēmumi. Tas eh, rada iespējas radīt jaunas darba vietas, jaunas uzņēmumus. Tātad eh, iekšējais tirgus un tā digitalizācija, to vajag labāk izmantot. Un eh, jaundibināti uzņēmumi, tad varēs izmantot iekšējā tirgus labumus, un arī patērētāji varēs pirkt pakalpojumus un preces citās valstīs. Runājot par pakalpojumiem, arī šeit darbam ir jābūt efektīvākam, un e, pilnīgi noteikti ir iespējams samazināt valsts pakalpojumu izmaksas digitalizācijas procesam paplašinoties. Tas ir saistīts arī ar Eiropu 2020 stratēģiju, un mēs uzskatām, ka tas varētu ietekmēt eh, arī IKP pieaugumu. Prieksēdētājs, paldies! Paldies par šo optimistisko noskaņu šajās debatēs, un tagad eh, dodu vārdu Eiropas parlamenta deputātei Koreja de Campus. Un pēc tam Laurai Rodjē no Francijas. Obrigado, senhora Presidente. Eu queria começar por agradecer. Paldies, priekšstādātāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties eh, kolēģim no Polijas Seima par ļoti interesantajiem ievadvārdiem, jo, protams, ka digitāls vienotais iekšējais tirgus ir svarīgs. Jūs runājāt uz optimistisks nots, un tas man priecē. Un tomēr uzskatu, ka jūs esat pieskāries svarīgiem jautājumiem nākotnē. Runājot par digitālu iekšējā tirgus attīstību un tā tendencēm. Šobrīd ir tā, ka tikai 9% no, tirznied, no e-tirzniecības ir pārobežu. Un ja mēs vēlamies šo skaitli palielināt, tad principā viss ir viens prāts, ka mums vajag izveidot adekvātu banku sistēmu. Adekvātu tādā ziņā, ka tai ir jābūt daudz fleksiblākai nekā uz šo brīdi. Nākamais mums ir jāizveido arī laba sistēma nodokļu iekasēšanai, nodokļu sistēma. Un eh, tas lielā mērā ir saistīts arī ar kultūrālām atšķirībām. Nākamais - e-tirdzniecība un arī valsts iepirkums, e-iepirkums. Eh, tas arī varētu būt svarīgs instruments e-tirdzniecības veicināšanai bet eh, mums vajadzētu runāt arī par standartizāciju. Mums ir jārada labas banku sistēmas, kas varētu atbalstīt e-tirzniecību un kas varētu veicināt konkurētspēju. Tikai tad mums izdosies izveidot digitālu iekšējo tirgu. Un, protams, ir jābūt uzticēšanai starp abām, iekš... starp abām iesaistītajām pusēm. Tehniskā platforma tādā veidā, kāda tā ir izveidota šodien, balstās uz to, ka iesaistītās puses, piemēram, bankas transakcijā, uzticās viens otrai un uzticās, ka banka veicot transakciju aizsargās viņa personas datus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un nākotnē šo aspektu vajadzētu vēl stiprināt. Iespējams, ka vajadzēs izveidot savu veidu uzraudzību e-tirzniecībai. Un eh, nākamais pēc tam šim uzraudzī, šai uzraudzītā iestādēji vajadzētu ziņot komisijai par to, kur vēl ir šķēršļi un plaisas šajā uzraudzībā. Paldies, saka prieksēdētājs, arī jūs minējāt uzticēšanos ēptirdzniecībā un tās svarīgumu. Un eh, to, šo uzticēšanos uzmanto arī hakeri, un tas katrā ziņā visu apgrūtina, vai vismaz sarežģīja. Tagad vēlētos dot vārdu Rodjē kundzei no Francijas, un pēc tam Ullai Johansonai lūdzu. Um, merci. Paldies. Es runāšu par vairākiem aktuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar Francijas konce situāciju. Vispirms, e, interneta neutralitāte šķiet, ka šeit mēs redzam patiesu digitālās ekonomikas uzplaukumu, bet uh, ir arī lietotāji, ir pakalpojumu sniedzēji, mazie un vidējie uzņēmumi, un par viņiem arī ir jādomā tālāk. Mēs uzskatām, ka arī aizsardzības pasākumi nav pietiekami mums ir tīkla operatori, satura sniedzēji startautiskā, globālā aspektā, un mēs uzskatām, ka 2011. gada aprīļa paziņojumā komisija ir bijusi visai mērena. Un mums ir tālāk viss jāstrādā ar tīkla neutralitāti arī Nacionālajā asamblējā. Mēs domājam par optiskās šķiedras jaunajām sistēmām, jaunajiem tīkliem. Uh, šo jauno tīklu attīstība dod arī milzīgi iespēju digitālajai ekonomikai visā Eiropā attīstīties. Um, mūsu situācijā ir 25 um, miljoni eiro paredzēti operatoru atbalstam. Tāpēc mēs uh, ar interesi lasām Nelijas Krūzes paziņojumu uh, par nodokļiem, ka varētu samazināt arī attiecīgos izmaksu mo nodokļu momentus vēsturiskajiem operatoriem ar nosacījumu, ka viņi investēs optiskajās sistēmās. Tālāk. 2013. gada plāni, kurus atbalsta arī Eiropas parlaments. Mēs šaubamies par mērķiem par attiecīgām ātrumu radītājiem un nu, domājam, kā tālāk attīstīsies šī digitāla ekonomika. Tad no otras puses mēs arī atbalstam Eiropas uh, plānu strādāt ar saturu un elektronisko komerciju. Un vēl es uzskatu, ka ir nepieciešams kopienas līmenī veikt eh, fiskālās koordinācijas pasākums. Tas ir um, absolūti nepieciešams, lai e-komercija tālāk attīstītos. Mēs aicinām Eiropas komisiju nezaudēt eh, ambīciju līmeni, runājot par šo digitālo attīstību, bet eh, ir jāņem vērā arī visu to, ko es teicu, un kas ir ārkārtīgi nepieciešams tālākai izaugsmai. Bardzo dziękuję. Bez infrastruktury Paldies! Paldies Rodjēra kundzei! Un eh, jā, jums ir pilnīgi taisnība, ka mēs eh, nevaram neko pasākt, ja mums nav pietiekams daudzums investīciju, pietiekama kritiskā masa. Un tagad vēlētos dot vārdu Johansson kungam. Paldies, prieksēdētāji kungs! Starptautiskā muitas organizācija ir konstatējusi, ka Zviedrija kopā ar Dienvidkoreju ir viena no augstākajām e-attīstītajām valstīm. Zviedrijā ir lielākā daļa mājasemniecību, kurām ir pieejams platjoslas internets, bet ne visām mājasemniecībām. Tāpat daudziem skolēniem skolas izdala datorus, lai tie varētu meklēt informāciju internetā. Un tomēr ne visas skolas. Nabadzība, izglītības līmenis, geogrāfiskais attālums, vecums, dažādi kustību un attīstības traucējumi var būt un arī ir iemesli tā saucamajai digitālajai izstumtībai. Ja Eiropas Savienība vēlas kaut ko panākt, tad tā saucamajai digitālajai izstumtībai jātiek apkarotai, tā lai nākamā paudze jau simtprocentīgi varētu piekļūt tā saucamajam digitālajam iekšējam tirgum, par ko mēs šodien diskutējam. IT arī varētu pretoties eh, klimata izmaiņām un runiet par tā saucamajiem viedajiem IT, kas par 15% samazina CO2 pēdas nospiedumu. Runa iet par to, ka Eiropā iedzīvotāji noveco, bet patiesībā šī novecojusī paudze ir daudz aktīvāka, gudrāka un zinot gribošāka kā iepriekšējās. Un taisnība ir, ka IT var uzlabot dzīves kvalitāti vecākiem cilvēkiem. Mums ir jārunā arī par IT iespējām slimnīcu un veselības aprūpas jomā. Uh, piemēram, eh, padarīt eh, medicīnas vēstures pieejams eh, visiem un arī padarīt operācijas un apmācību pieejama visiem. Un visbeidzot, sociālie mēdīji. Tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, kā brīvs vārds izplatās brīvā sabiedrībā un izplata dažādus viedokļus, vienlaicīgi saglabājot personīgo integritāti. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visiem padarītu pieejams digitālos pakalpojumus. Un, protams, attīstības tendences Ziemeļāfrikā ir padarījusi cilvēkiem iespējas izteikt savu viedokli. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu vienotība viesabonēšanas jautājumos un arī maksājumos par viesabonēšanu un arī par to, kas notiek ar dažādiem digitālajiem pakalpojumiem, piemēram, kaut vai manā mobīlajā telefonā. Telepakalpojumu jomai un plastjoslas pie pakalpojumu jomai ir jātiek izveidotai un paplašinātai visā Eiropas Savienībā. Un es uzskatu, ka uh, vajadzētu izveidot iespēju gan puisi, puišiem, gan meitenēm iegūt uh, iespēju izglītoties un saņemt speciālas stundas IT jomā. Paldies! Paldies par ļoti interesanto sakāmo, saka prieksēdētājs. Un tagad eh, vēlētos dot vārdu Kuzdas kungam. Paldies! Jā, es arī vēlējos tikai pateikt, ka digitālais iekšējais tirgus sniedz ārkārtīgi daudz iespējas, bet tas ir saistīts arī ar veselu virkni risku. Uh, Ir svarīgi, lai būtu uzticēšanās. Visām iesaistītajām pusēm ir svarīgi aizsargāt personas datus un ir svarīgi nodrošināt lielāku drošību. Tas attiecās gan uz pakalpojumiem internetā, gan uz IT pakalpojumiem kā tādiem. Ir ārkārtīgi svarīgi izveidot vadlīnijas, lai dažādas IT sistēmas būtu eksploatācijā savietojamas lai būtu tā, ka klients kaut ko iegādājoties internetā būtu pārliecināts, ka viņa maksājums arī nonāk pakalpojums sniedzēja kontā. Pie tam, kāda ir kvalitātes aizsardzība internetā pārdotajiem pakalpojumiem vai pretē, precēm. Un eh, šobrīd eh, internetā strauji pieaug viltoto kopiju tirdzniecība un e, es uzskatu, ka mums e, vajadzētu izvairīties no birokrātiskiem šķēršļiem internetā. Tas attiecās arī uz e, sūdzībām, uz IT un uz reklamācijām, un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un visbeidzot vēlētos parunāt par drošību. Uh, Kaut vai Wikileaks to pierādīja, tātad kāda ir datu aizsardzība un kāds ir šo datu aizsardzības slieksnis un noplūdes slieksnis. Konfidenciāla informācija, kas tiek nodota sabiedrības iztirzāšanai. Agrāk tas varbūt vispār nebija iespējams, un šobrīd tas ir iespējams, un mums ir nepieciešams labākas investīcijas. Es eh, vēlētos arī parunāt par par azartspēlēm internetā, un šeit ir svarīgi pieminēt divus aspektus. Viens ir jābūt nopietniem, nopietnām iesaistītajām pusēm, piemēram, kas notiek, ja spēlētājs uh, vinnē lielu summu kā šī summa tiek aplikta ar nodokļiem un kur. Nākamais - spēļu atkarība. Spēļu atkarība internetu spēlēm arvien pieaug un cieši gan spēlētājs pats fiziski un garīgi, gan arī bērni. Piemēram, Austrijā šobrīd jau ir skaidrs, ka ir kaut kas jādara, un Austrija mēģinājusi to visu uh, sakārtot ar tā saucamajiem loterijas automātiem, kas it kā uh, padara vēl lielāku drošības slieksni. Prieksēdētājs, paldies! Tas bija ārkārtīgi interesants eh, komentārs. Eh, protams, ka ir jārada interesi no patērētāju un iedzīvotāju puses. Un tagad vēlētu uzdot vārdu Malkolmam Hārboram. Uh, much, case... Paldies, priekšsēdētāji. Es tagad runāšu savas politiskās grupas vārdā, kā arī es esmu bijis eh, eh, referents komitejā par eh, telekomunikācijas paketu svarīgiem elementiem. Tad es runāšu vispārīgi, varbūt neiedziļināšos detaļās, vienkārši gribētu jūs informēt, kādā virzienā mēs strādājam. Uh, Mēs uzskatām, ka šī joma ir ārkārtīgi svarīga mūsu kopsadarbībai, jo mēs runājam par tādiem jautājumiem, kas ietekmē pilnīgi visas valsts vienotajā tirgū, tāpēc mums ir nepieciešams panākt progresu likumdošanas joma. Un šai ziņā e, es aicinātu Kustas kungam ieskatīties ziņojumā, ko mēs e, apstiprinājām komitejā pagājušajā nedēļa par e, tiešsaistes azartspēlēm. Tas ir tieši saistīts ar šo sadarbības jautājumu starp nacionālām iestādēm, jo šie sadarbības tīkli šobrīd ir ļoti fragmentēti. Un mēs nesakojam patērētāju interesēm tā pienācīgā līmenī. Un vēl Parlaments eh, telekom paketes eh, dokumentācijā apstrīdēja komisijas eh, sākotnējo ieceri ieviest Eiropas regulātoru. Mēs uzskatījām, ka lielāka atbildība jādeleģē nacionālajiem regulatoriem. Daļa no parlamenta priekšlikuma attiecās uz to, ka vajadzētu izveidot labākas koordinējošās struktūras, kas Un eh, šīm struktūrām ir jānodrošina likumdošanas īstenošana tajās jomās, kur mums ir pieredze. Mēs varētu ņemt eh, pieredzi no valstīm, teiksim, Francijā ir arī lielisks regulators, viens no labākajiem, tad mēs varētu mācīties no viņiem. Šāda veida sadarbība ir ļoti laba. Deleroģie eh, kundze šķiet, ka neklausās, ko es uh, runāju, bet uh, viņa runāja par tīklu neutralitāti, viņai nav austiņas uzvilktas, bet mēs mūsu komitejā bieži runājam par ne, tīkla neutralitāti, mums pat ir atsevišķi ziņojums, mēs labprāt nosūtīsim to jums. Uh, šeit uh, mēs, mūsuprāt, esam devuši regulātoram pilnīgi visu pilnvarojumu, kas ir nepieciešams rīcībai. Šī joma attīstās ļoti ātri, un komisija un arī mēs līdz šim esam domājuši, ka regulātoram ir jāizmanto eksistējušās pilnvars, ja ir nepieciešams iejaukties. Bet mēs, protams, jūsu situāciju pētīsim visai sīki, un arī regulātoriem vajadzēs sniegt savus komentārus gada beigās. Redzēsim, ko viņi teiks, un tad mēs nāksim klajā ar savu tālāko rīcību. Un vēl es piekrītu arī runātājiem, kas runāja par investīciju svarīgumu telekom paketē. Pats svarīgākais aspekts ir tas, ka mums ir jāatrod veidi, kā stimulēt citus investētājus, dot investīcijas ne tikai plašsaistes jomā, bet arī tajās jomās, kur darbos jau vēsturiskie vai esošie operatori. Tāpēc jautājums par piekļuvi infrastruktūrai, kas samazina arī saistes izmaksas, arī jauno operātoru ienākšanu, tas ir ļoti svarīgi. Bet tam mums ir nepieciešama dinamika un investīcijas, lai nodrošinātu to, ka pieeja ir. Uh, Un šie 30 megabiti sekundē līdz 2016. gadam varbūt nav nemaz tik neiespējami. Un droši vien lielu daļu šādu lietu nonāks caur bezvadu tīkliem, un arī mums šeit ir bezvadu sistēma, un droši vien jūs tagad varat konstatēt, ka mums arī tagad parādījies jauns tīkls šajā ēkā, kas arī uzlabo savienojumu iespēju. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Anē Marijai Karacē Bildes kundzei. Es atvainojos, es ierados nedaudz eh, par vēlu, bija aizskavējies lidojums, daudz kas jau ir noteikti pateikt, tomēr no mans puses arī grib pateikt, ka mēs tautas partijā uzskatām, ka ir nepieciešams veidot patiesu digitālo Eiropu. Uh, mēs e, galu galā e, saprotam, ka mēs vairs nevaram nopirkt sev izaugsmi vienkārši dodot valsts naudu. Digitālais vienotais tirgus ir ļoti svarīgs izaugsmes pīlārs. Tas e, mums ļauj izmantot arī līdz šim neizmantoto vienoto tirgus potenciālu. Ir skaidrs, ka ir noteikti šķēršļi un barjeras, kas neļauj brīvi pārvietoties precēm pakalpojumiem tīklā. Uh, Un mēs neizmantojam arī informācijas tehnoloģiju piedāvāto pilno potenciālu. Un Polijā pagājušā nedēļa ar prieku konstatēja, ka beidzot sāksies darboties iTunes sistēma. Jo projām vēl iTunes nav pieejamas astoņās valstīs. Senāk, ka nevar pārdot par tādām pašām cenām kaut kur šajās astoņās valstīs. Ir kvotas, ir cenu diskriminācija un ir arī attiecīgi saiti, kur pat lēcas vai brilles nevar pārdot, vai valstis, tad es, eh, es gribu vērst jūsu uzmanību, politisko uzmanību, ka vajadzētu attīstīt eh, šo tīkla jautājumu. Par tīkla neutralitāti. Internets ir tikai līdzeklis, brīvu preču pakalpojumu pārvietošana internetā, tai ir jābūt harmonizētā kā parastajā gadījumā, kad tiek pārdots preces. Ņemiet nost visus šķēršļus. Vajadzētu likvidēt šķēršļus barjeras uzņēmumiem, kas, ne, kas neļauj uzņēmumiem sevi reģistrēt internetā, veikt e-komercijas pakalpojums. Un mans kolēģis Pablo arī nāk, es redzu, viņš ir guru šajos jautājumos mūsu komitejā, tāpēc es negribētu iedziļināties detaļās Tomēr es eh, prieku konstatēju, ka komisija strādā gan ar pirātismu, gan ar viltojumiem. Jāsaka, ka te arī tas ir milzīgs šķērslis tālākai izaugsme. E-komerci arī e pāraksta direktīvas pārskats eh, ir nepieciešams e-identifikāciju, stiprināt arī autentifikāciju, atzīšanu. Tas tādā veidā stiprinās sadarbspēju. Tas viss ir jāatbalsta, un tāpēc mums ir jāstrādā visiem kopā, lai samazinātu viesabonēšanas uh, Uh, izmaksas un platjoslas internetam ir jābūt pieejamam pilnīgi visiem. Arī nacionālos līmeņos vajadzētu ņemt nos visus šķērsus, jo tikai tādā veidā mums būs patiesi digitāla Eiropa. Paldies priekšsēdētāji. Eh, bardzo dziękuję. Dobrze powiedziane, musimy znieść granice. Liels paldies! Jūs pareizi teicāt, ka mums vajadzētu likvidēt visas barjeras un likvidēt robežas. Un tagad Evelīna Gebhardas kundze. Jā, dankeschön, Herr Vorsitzender, dankeschön auch, dass dieses... Äh, Paldies. Äh, Jā, hier bin ich. <laughs> Äh, denn hier... Um... Labi, tātad mēs šodien esam sapulcējušies, lai runātu par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem iedzīvotājiem. Un tieši pēdējā laikā ir izveidojusies situācija, kad daudzi netiek līdzi jaunākajai tehnoloģiskajai attīstībai. Un Johansson kungs jau teica, mums ir jānodrošina, lai pilnīgi visiem iedzīvotājiem attālos reģionos, jebkura vecuma, jebkuras attīstības pakāpes, ja vēlaties, lai ikvienam būtu pieejami digitālie pakalpojumi un lai ik viens tos mācētu izmantot. Tāpēc mums, kā parlamentāriešiem, ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai ikvienam būtu pieejama plaš, platjoslas interneta pakalpojumi. Un to pat eh, pēc varbūt gadiem uzskatīs par cilvēku pamattiesībām. Otrs jautājums ārkārtīgi svarīgs, un tas ir saistīts arī ar pieeju internetu pakalpojumiem, ir neutralitāte un datu aizsardzība, jo nevar izveidoties situācija, kurā, piemēram, lielie uzņēmēji vai noteikti uzņēmēji uh, saņem atvieglojumus interneta piekļuvei un interneta pieslēgumam, kamēr iedzīvotājiem uz interneta pieslēgumu ir jāgaida mēnešiem vai pat gadiem. Es uzskatu, ka tā ir diskriminācija, mums pret to ir jācīnās. Trešais, ko vēlētos šeit pieminēt, kas arī ir ārkārtīgi svarīgs, ir datu aizsardzība. Tas parādījās gandrīz ikviena deputāta teiktajā, un tas ir saistīts ar uh, veselu virkni problēmu. Jā, e, pašiem iedzīvotājiem arī ir jāuzņemās atbildība, jo ir tādi, kuri pret saviem personas datiem un ļoti delikātu informāciju izturās ar vieglu roku. Un e, neiet nemaz runa par hakariem vai īpašu izmeklēšanas komandu vai par uh, špionāžu, bet eh, vienkārši par cilvēkiem, kuri pret saviem personas datiem izturās nolaidīgi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot noteikumu kopumu, kas attiektos uz datu aizsardzību. Jā, caurskatāmībai un atvērtībai ir jābūt, bet šī atvērtība nevar darboties pret iedzīvotājiem, lai iedzīvotāju tiesības uz privātumu netiktu pārkāptas. Prieksēdētājs, paldies Gebhardas kundzei. Jā, jums ir taisnība, Eiropas Savienībai vēl ir daudz darāmā šajā jomā. Un tagad es eh, vēlētos dot vārdu Eiropas parlamenta deputātam Manderskungam. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es eh, tikai vēlējos piebilst pie jau kolēģi teiktā, to, ka iekšējais tirgus un iekšējā tirgus digitalizācija ir svarīga. Komisija jau ir pieminējusi, ka mēs varam izveidot ļoti būtisku resursu, kas palīdzētu iekšējā tirgus stiprināšanā. Uh, Eiropas parlamentā mēs darbojamies ar 2003. gada Windows sistēmu. Tas nozīmē, ka mēs darbojamies ar sistēmu, ar programmatūru, kas ir apmēram desmit gadus veca. Un ir jau tāda, kur apgalvo, jā, bet mēs jau tikai sūtam ēpasts e un ar to arī pietiek. Un tomēr mēs vienmēr runājam par to, ka mums ir jārunā par digitalizāciju, par informāciju tehnoloģijām, bet līdz ko runa iet par noteikumu sakārtošanu ar likumdošanas palīdzību, tad viss notiek dalību valstu valdībās un galvaspilsētās. Jau iepriekšējā gadā mēs strādājām pie noteikumu sakārtošanas internet spēlēs un azartspēlēs internetā, bet līdz ko nonāca līdz balsošanai, tā uzreiz daudz sāka brēkt, ka tas ir subsidiaritātes jautājums un tā tālāk. Mums ir jāsāk sakārtot šī joma. Mēs eh, dzirdam, ka politiķi daudzkārt apgalvo un atkārto, ka mums ir nepieciešams spēcīgāks tirg, iekšējais tirgus un ka mums ir jāaizsargā iedzīvotāji, bet eh, kaut vai paskatīsimies video spēļu jomu. Tur viss ir apstājies noteikumu sakārtošanā. Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, ir izveidota īpaša eh, nodaļa video spēļu notikumu sakār, noteikumu sakārtošanai, un eh, Amerikā daudz tiek strādāts pie iedzīvotāju izglītošanas video spēlēs. Un patiesībā man ir radies iespējas, ka mēs negribam šo jomu sakārtot, un to mēs redzam visapkārt. Mēs negribam par to dzirdēt, mums liekas, ka tas nav aktuāli, un tā arī ir galvenā problēma. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sadarboties ar dalību valstu valdībām, lai mēs izstrādātu adekvātu likumdošanu Eiropas līmenī, kas tiešām palīdzētu mūsu iedzīvotājiem. Mums e, ir nepieciešams domāt daudz vairāk Eiropas līmenī, nekā mēs to darām šobrīd, un līdz ar to mums ir jāizstrādā attiecīga likumdošana. Ja mēs to nedarīsim, tad e, mums būs arvien vairāk ekonomiskas dabas problēmu. Protams, ka var būt tāds reģions, kur eh, varbūt eh, salīdzinot ar citiem reģioniem, tas ir vairāk eh, attīstīts un vairāk aizsargā savus iedzīvotājus, un tomēr mums Eiropas līmenī ir jādomā pāri robežām, pie tam es domāju tādām ne uz kartas novilktām robežām, mums ir jādomā plašāk. Uh, Tikai tad mēs varēsim ieņemt Eiropai vajadzīgo, paredzēto, bet vēl pagaidām mūsu neieņemto lomu globālajā arēma, arēnā. Prieksēdētājs. Paldies! Paldies Menders kungam! Tas bija ārkārtīgi dzīvīgs komentārs. Jā, protams, mēs esam attīstījuši informa, in, infrastruktūru šeit, piemēram, kopš 2003. gada programmatūra ir attīstījusies un arī uh, sistēma nodrošinājums. Bet runājot par to, ka mēs e, nevēlamies varbūt strādāt kopā, tas ir e, nedaudz pārsteidzoši, bet Eldegārda kungs no Norvēģijas rikstā, Eldegārds kundze, paldies priekšsēdētāja kungs. Debatas bija ārkārtīgi interesants un mēs šeit diskutējam par daudziem svarīgiem jautājumiem. Es tiešām ticu, ka mūsu īstenotājai politikai ir jāveicina viedākas, ilgtspējīgākas un uh, adekvātākas ekonomiskās izaugsmas nodrošināšana iekšējā tirgū. Un tomēr mums vēl joprojām ir jāmēģina atteikties no šķēršļiem, kas joprojām pastāv digitālajā jomā. Iekšējais digitālais tirgus ir iespējams tikai tad, ja būs uzticēšanās starp eh, uzņēmējiem un patērētājiem, un eh, svarīgs elements ir pārobežu e-identifikācijas un e-parakstu sistēmas. Šajā kontekstā vēlētos e, atbalstīt Johansona kunga no Zviedrijas parlamenta teikto. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespējas izmantot e, jaunā digitāla iekšējā tirgus iespējas. E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Lielas paldies par šo uzstāšanos. Mums ir vēl viens runātājs Afifa Demikrāna kungs. No Turcijas parlamenta lūdzu vārds jums. Lielas paldies priekšsēdētāja kungs. Dārgie draugi! Digitālo tehnoloģiju attīstība ir eh, viena no svirām, kas varētu veicināt gan izaugsmu, gan jaunas darbvietas Eiropā. Uh, Datu pārsūtīšana kļūst par arvien nozīmīgāku pakalpojumu ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Tomēr roaming pakalpojumu, viesabinēšanas pakalpojumu un datu pārraides eh, cenas joprojām ir pārāk augstas, kas eh, attur daudziem uzņēmumiem darboties ārpus savu valstu robežām. Uh, Es domāju, ka ja eh, datiem tiek nodrošināta vajadzīgā drošība un eh, datu pārraides uh, maksa kristos, tad tas noteikti varētu veicināt tirgus attīstību. Atbilstoši 2010. gada marta pētījumam, Eiropas Savienība varētu uh, palielināt uh, savus IKP ieņēmus par 4% līdz 2020. gadam, ja tiktu uh, nodrošināt eh, šie, šo tarifu samazināšanu. Kas attiecas uz šķēršu likvidēšanu uh, vienotā digitālā tirgus funkcionēšanā, tad attiecīgi valstu tautsēmniecības šo ieguvumu jutīs nekavējoties. Priekšsēdētāji, es gribētu informēt savus kolēģus par un vērst uzmanību uz to, ka Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā nesīs labumu ne tikai Turcijai, bet arī Eiropas Savienībai. Turcijas ekonomiskā integrācija Eiropas vienotajā tirgu ļaus Eiropas Savienībai kļūt par globālu ekonomikas spēlētāju. Turcijas politiskā iestāšanās Eiropas Savienībā arī ir ļoti svarīgi, jo tad mēs varēsim izplatīt tādas Eiropas ētības kā demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības un citas vidusjūras reģionu valstīs un vēl tālāk. Eiropas drošību varētu nostiprināt ar Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un Turcija nebūs nasta Eiropas Savienībai, bet nesīs tam labo, tai labumu. Un tādēļ mēs noteikti gribam turpināt sarunu procesu, lai arī, diemžēl, tas ir iestrēdzis un 18 sarunu sadaļas ir bloķētas tikai un vienīgi politisku apsvērumu dēļ. Tādēļ mēs gribētu, lai visi Eiropas parlamenta deputāti un arī dalībvalstu parlamenta deputāti zinātu, ka mēs strādājam pie tā, lai akī komunitē ir pārnesta mūsu likumdošanā un neatkarīgi no tā, vai sarunas turpināsies vai nē un vai mēs beigās iestāsimies vai nē Eiropas Savienībā. Mūsu mē, mēs ticam. Eiropas vērtībām, un mēs ticām, ka tās vērtības, kas radītas Eiropā, ir visu Eiropā dzīvojošo cilvēku kopīgas prātu piepūles un centienu radīts. Un tādēļ neļausim politiskajiem iemesliem uh, liekt uh, Turcijas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā un pastīsimies, kas notiks beigās, un tad redzēsim, vai Turcija uh, vēl vispār grib iestāties un vai vispār Eiropa grib Turciju savā vidū. Paldies! Bardzo dziękuję. Życzę wytrwałości w dążeniu do. Paldies un Godātie deputāti, es gribētu atgādināt, ka ir iespējams piedalīties um, diskusijās arī paceļot uh, dzelteno vai zaļo kārtiņu. Tā kā, ja kāds no klātesošiem vēl vēlas izteikties, tad jums ir e, šāda iespēja darīt to no vietas. Un sekretariāts ir saņēmis vēl vienu lūgumu uzstāties, tas, un tagad došu vārdu Valkjūnas kungam no Lietuvas parlamenta. Paldies priekšsēdētājiem! Kā redzam, mēs dzīvojam paradoksu pilnā pasaulē. Vakar mums uz galda bija kafija un ūdens un viss, bet šodien mums nav nekā, ne lāses, ko padzerties. Tas ievadā. No pirmāts uzmetiena viss izskatās labi un jauki, bet paskatī, ieskatīsimies dziļāk šajos jautājumos. Mums ir jāizmanto uh, labāku cenu iespēju, kas dod priekšrocības mūsu uzņēmumiem. Mums ir jāpiedāvā izvēles iespējas patērētājiem, ir jāsamazina valsts izmaksas, tomēr reālā dzīve rāda, ka situācija ir pilnīgi atšķirīga. Kā ar vien pieaugošo bezdarbu? kā ar sociālo izdevumu palielināšanos. Jūs runājāt par e-komerciju, tomēr tas varētu radīt arī dažus negatīvus eh, aspektus, piemēram, PVN. Atsevišķās valstīs tas var pieaugt. Kā ar lielākiem resursiem mums tie ir nepieciešami? Kā ar labāku preču apriti? Daži cilvēki teica, ka mums būtu vairāk jāinvestē jaunajās tehnoloģijās. Mans jautājums ir sakojošs. Vai mums vispār ir ko investēt? Daudz dalību, daudzām dalībvalstīm ir parādi, un uh, tās uh, um, atrodas uz bankrota robežas. Un kas attiecās uz uh, likumdošanu, tad jūs zinat, ka ļoti bieži to ietekmē eh, spēcīgie lobby. Es gribētu atzīmēt to, ko teica Austrijas parlamenta pārstāvis. Tur bija daudz racionālā graudu. Daudz cilvēku saka, ka digitālo programmu izmaksas ir ļoti lielas un kopumā digitālo tirgu var eh, vērtēt 500 miljārdu eiro apmērā. Tomēr varbūt atsevišķas digitālās programmas ir korupcijas auglis, kas varētu kopumā desmitkārtīgi palielināt uzturēšanas izmaksas. Kā ar mm, darba spēku pārvietošanu, kā ar eventuālu negatīvo sociālo ietekmi. Es domāju, mums ir jābūt racionālākiem un ir jāraugās uz eventuālo negatīvo ietekmi. Atcerēsimies, ka uz um, uh, visām pārtiks precēm, kā arī zālēm, ir atzīme par blaknēm. Paldies! Liels paldies! Liels paldies par um, uh, š, šiem Eh, komentāriem un par jautājumiem. Es saprotu, ka uz šiem jautājumiem ir jāatbild uh, skaidri un tieši tas nozīmē, ka mums vēl ir daudz darāmā priekšā. Un tagad došu vārdu Pablo Arias Eheveris kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien visiem! Es atvainojos par nokavēšanos, jo, diemžēl, man bija vēl arī citas sanāksmes, kurās bija jāpiedalās, bija tikšanās ar reģionu komitejas pārstāvjiem. Es gribētu parunāt par to, cik svarīga e-komercija ir vienotā tirgus likumdošanai. Es ticu e-komercijai daudz iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka tas ir svarīgs instruments darbvietu radīšanai, uzticības atjaunošanai un konkurēt spējas uzlabošanai. Tas ir arī instruments, kas ļaus uh, aktivizēt uh, tirdzniecību Eiropā kopumā. Es jau vairāk kārtīgi esmu teicis, ka uh, no krīzes mums ir jāizkļūst digitālā veidā. Mēs bijām Krakovā, kur runājām par vienotā tirkus aktu ar parlamentu padomu un komisiju. Mums bija ļoti auglīgas diskusijas un mums bija arī iespēja piedalīties um, re, eh, seminārā par e-komerciju. Kā jau es teicu, no krīzes mēs izkļūsim tikai digitāli, jo mēs patro, patreiz atrodamies bezprecedenta revolūcijas pašā uh, viducī. Uh, un tā ir pielīdzināma industriālajai revolūcijai, kas deva mums daudz, daudz uh, ieguvums, kurus mēs joprojām izmantojam. Mums ir jāizmanto šī iespēja, kas ir mūsu priekšā, šī digitālās revolūcijas dotā iespēja, jo tas ietekmēs daudzas paaudzes arī nākotnē. Es domāju, ka nākotne ir jāmeklē tieši e-komercijā. Eiropā ir daudz problēmu e-komercijā, ne tikai dalībvalstu līmenī, bet Eiropas mērogā. Diemžēl e, šī nozare aug sadrumstalota dalībvalstu līmenī, bet tā neaug visā Eiropas mērogā. Uh, viens no iemesliem tām ir dažādie šķēršļi Eiropas valstīs, kas neļauj e-komercijai attīstīties un kas neļauj pilnībā izmantot tās potenciālu. Mēs Eiropā runājam par internetu un e-komerciju. Šķiet, ka mēs runājam par nākotni, pieminot šīs koncepcijas, kamēr citās valstīs tā ir tagadne. Mums ir jāraugās, vai mēs vispār esam gatavi turpināt attīstīt e-komerciju visā Eiropas mērogā. Daži cilvēki uzskata, ka to vajadzētu atstāt dalību valstī. Ikreiz, kad runājam par to, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas, tad šķiet lietas ir uh, apstājušās. Es domāju, ka mums ir jāpāriet otrajā fāzē. Protams, ir nepieciešams diskusijas, bet ir nepieciešama rīcība, lēmumi, lai e, veicinātu e-komercijas attīstību visā Eiropas mērogā. Pagājušajā nedēļā teikto var rezumēt vienā vārdā - uzticība. Uzticība šīm uh, mēdījām, kas līdz šim Eiropā nav baudījis daudz uzticības. Jāsaka, ka cilvēkiem maz uh, tic eh, pagaidām piedāvātajiem instrumentiem, bet mums ir jāturpina strādāt pie šī jautājuma. Mēs to darām gan Eiropas parlamentā, mm, gan arī ārpus tā. Rezumējot, gribu teikt, ka mums ir nepieciešams uh, strādāt pie šī jautājuma, lai izkļūtu no krīzes. Paldies! Liels paldies par šiem ļoti, šo ļoti konkrēto informāciju. Un eh, tagad gribētu vaicāt, eh, kurš no klātesošiem vēl gribētu uzdot kādu jautājumu. Un tad mēs varētu īsumā arī uz to atbildēt neredz nevienu, tad es lūkšu Um, deputātu Mežīdvas kungu uh, no Polijas Seima rezumēt šīs debatas, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es gribētu pateikties par šīm ļoti interesantajām debatēm, kas kopumā iezīmējās ļoti optimistiskas, it īpaši, kad runājam par digitālo vienoto tirgu izņemot vienu uzstāšanos, bet man šķiet, ka Lietuvas parlamenta pārstāvis varbūt eh, pārprata eh, daļu no teiktā, jo kas attiecās uz 500 miljārdiem eiro, ko viņš pieminēja, tad šie 500 miljārdi eiro ir summa, kas tiks papildus ģenerēta, kad digitālais vienotājs tirgus kļūs par realitāti un tas ir ekvivalents 4% no IKP. Tās nav šī tirgus īstenošanas izmaksas. Kādas būs izmaksas, to mēs vēl nezinām, jo Eiropas komisija par to nav runājusi. Lietuvas pārstāvis teica, ka lielā, jaunās tehnoloģijas palielina korumpētību. E, jāsaka, mēs turpmāk debatēs runāsim par valsts e, iepirkumu, un es domāju, ka tad jūs redzēsiet, ka korupcija rodas tad, kad ir tiešais kontakts starp cilvēkiem kamēr šie tehnoloģiskie digitālie risinājumi izslēdz korupcijas iespēju. Protams, šeit izskanēja arī varbūt pārāk optimistisks iecers attiecībā uz uh, digitālo tirgu. Tajā pat laikā ir jāapzinās nepilnības un apdraudējumi tīpaši infrastruktūras kontekstā. Francijas parlamenta pārstāvis mūs informēja, ka Francija ir gatava investēt 25 miljārdus eiro šķiedra optikas uh, kabeļu Eh, pielietošanas attīstīšanā. Mūs arī interesē mm, platjoslas risinājumi Polijā. Polijā ir pieņemts arī īpašs likums, kas atvieglo eh, platjoslas pakalpojumu sniegšanu. Mums ir 1,5 miljārdi eiro um, atvēlēti investīcijām tieši no Eiropas Savienības, bet Polijā ir īpašs likums, uh, kas ļāva eh, radīt papildus viena miljārda eiro uh, investīcijas šajā nozarē. Tālāk, kas attiecās uz uh, valsts un citiem publiskajiem resursiem, mm, gan no Eiropas Savienības, gan no dalību valstīm, nevienmēr ir viegli piesaistīt šos līdzekļus tādēļ, ka pastāv vairākas problēmas gan vietējā, gan reģionālajā līmenī. Vēl ir ļoti daudz jādara, lai uzlabotu investīciju kvalitāti digitālajos tirgos. Tajā pat laikā uh, Es domāju, ka daudz ko var darīt arī Eiropas parlamentā, dalībvalstu parlamentos, valdības līmenī, un es ļoti ceru, ka mēs spēsim atbildēt uz šo izaicinājumu, jo jaunā direktīva par elektronisko parakstu, es ceru, tiks ieviesta, tiks pieņemta saulēcīgi, jo tā ir ļoti nozīmīga. Polijā pavisam nesen mēs izjutām, ko nozīmē tas, ka nav šīs direktīvas vēl jo grozot uh, mūsu likumdošanu par elektronisko parakstu mēs gribējām izmantot risinājumus, kas ir iekļautu direktīvā. Un es ļoti ceru, ka direktīvas ātrāk pieņemšana mūsu dzīvi un darbu atvieglos, jo elektroniskais paraksts tiešām ir ļoti svarīgs. Tas attiecās arī uz uh, uzņēmumiem. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, par eh, šiem noslēguma vārdiem. Es gribētu pateikties gan Eiropas parlamentu deputātiem, gan Nacionālo parlamentu deputātiem par šo ļoti praktisko diskusiju. Un tagad es eh, došu vārdu um, Malkolmam Hārbarkungam, Eiropas parlamenta deputātam. Paldies, priekšsēdētāja! Man ir liela privilēģija tagad vadīt pēdējo mūsu diskusijas daļu, kad mēs runāsim tieši par valsts un publisko iepirkumu. Tātad rozā kārtiņas. Tātad, ja Nacionālo parlamentu deputātu vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu eh, nododiet šīs rozā lapiņas ar saviem vārdiem. Un jūs uz ekrāniem redzēsiet arī um, runātājus uzstāšanās secībā, tos, kas jau ir pieteikušies, bet es domāju, ka mums būs laiks arī um, tādām ad hoc debatēm. Es uzskatu, ka publiskais iepirkums ir ļoti svarīgs um, vienotajam tirkumam jo tas ļauj sasniegt tādus mērķus kā zaļāka ekonomika, vairāk inovatīva ekonomika, sociāli taisnīgāka ekonomika un visas šīs lietas kopumā arvien vairāk mm, atspoguļo neapmierinātību ar esošo likumdošanas situāciju. Mēs esam daudz darījušai sakrā. Mums ir divi pašinstīvas ziņojumi, un mūsu uh, eh, referenta Haidi Rūler um, eh, būs arī eh, viena no referentēm šī rīta sesijā. Šķiet, mēs izdalījām jums uh, tikai pagājušā nedēļā pieņemtā ziņojuma uh, kopijas. Tas, diemžēl, nav pieejams visās valodās, bet mūsu mājaslapā tas būs pieņemam, pieejams visās oficiālajās valodās visai drīz. Es gribētu aicināt uh, Heidi Rūleru uh, atklāt šīs diskusijas, un pēc tam uzklausīsim Johansen kungu no Zviedrijas, uh, Vesaitis kundz no Lietuvas, un pēc tam Andrew Švāba kungs runās no uh, Tautas partijas un grupas pā, Eiropas parlamentā. Tā kā došu vārdu vispirms uz piecām minūtēm Heidei Rūles kundze. Paldies! tiešām mūsu panākumu balsts Eiropā ir konkurence un caurskatamība. Bet mēs arī konstatējam, ka ir pārāk daudz dažādu strīdu, tas viss ir saistīts ar tiesisko neprecizitāti, ir arī augstas transakciju izmaksas, nav arī elastīguma maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tas norāda uz to, ka mums ir jādomā par to, kā mēs īstenosim stratēģijā 2020 teikto. Kā arī mums ir dažādi likumdošanas pārskata procesi. Mēs arī Krakovā runājām par šo jautājumu. Es uzskatu, ka nevajadzētu esošo likumdošanu pārskatīt sasteigtā kārtā, vajadzētu to darīt rūpīgi, lai būtu lielāka tiesiskā skaidrība E, direktīvās ir jābūt saglabātam attiecīgam iedalījumam, e, pakalpojumi, dažādas pakalpojumu kategorijas, e, bet ir nepieciešams precizēt tiesisko ietveru, vajadzētu definēt aptvērumu. Tas veicinās ar lielāku tiesisko skaidrību. Uh, Mēs arī vēlamies ilgtermiņā radīt darba vietas, lai tās būtu noturīgas, mēs sekojam tam, kas notiek dažādās nozerēs. Un Eiropas parlaments strādā ar publiskā iepirkuma direktīvu un saskat arī praktisks ierobežojums, kāpēc nevar ilgtermiņā radīt stabilas darba vietas. Ļoti bieži cilvēki iepirkumā cenšas atrast vislētāko uh, preču pakalpojumu piedāvātāju un kādā veidā varētu līdzsvarot visus šos aspektus. Lētākais piedāvājums vai piedāvājums pēc lētākās cenas, tas varētu darboties tikai kaut kādā augstu standartizētā vidē, vai arī tādā vidē, kur piedāvājums tiek regulēts ļoti stingri. Tāpēc mums šeit vajadzētu varbūt jaunu metodoloģiju no komisijas puses, kaut kādus jaunus standartus Es eh, esmu pārliecināta, ka darbs šajā ziņā arī turpināsies, ka mēs iegūsim lielāku skaidrību. Varbūt mēs iesaistīsim šeit informāciju ne tikai par produktu, produktu kā tādu, bet arī par ražošanas procesu. Mums interesē arī tehniskās specifikācijas, atlases kritēriji publiskajā iepirkumā. Un vēl mūs interesē arī procesi, kas ir saistīti ar līgumslēgšanu Mums ir jābūt ļoti skaidrām vadlīnijām, atvērtiem publiskiem standartiem, datu bankai, certifikācijas sistēmai, lai mums būtu kaut kādi atsauc punkti, kur mēs varētu skaidri salīdzināt uh, situāciju tālāk. Elastīgums šai ziņā ir jā, jāatzīmē arī um, tirgus situācijas uzraudzība. Esošajā direktīvā vai direktīvās par to jau ir runāts, bet nepietiekami. Uh, mums. Uh, ir jāstiprina sārunu procesi, ņemot vērā arī kritērijus, kas tiek publicēti pieteikuma, konkursu pieteikuma uh, līdz šim. Šis procedūras uh, acīm redzami nav bijušas pietiekami pārskatāmas, mums ir jāstrādā ar alternatīvajiem piegādes veidiem, ir jāskatās uz tehniskām prasībām, un tāpēc mēs arī ierosinam, eh, ka vajadzētu varbūt arī izstrādāt kaut kādu kļūdu labošanas sistēmu, ja ir gadīsies kļūda, lai varētu to arī atrisināt, arī skaidrāk vajadzētu kritērijus, kā rīkoties kļūda gadījumā, definēt. Arī sliekšņu vērtības, to iespējamā paaugstināšana, vēl debati par šiem jautājumiem nav pabeigta. Un vēl mēs gribētu arī pasvītrot lietu praktisko pusi ir jāveicina arī apmaiņa starp dažādām organizācijām, kas e, piedalās publiskajā iepirkumā, vajadzētu radīt arī izcilības tīklus. Vajadzētu arī dot skaidrāku informāciju maziem un vidējiem uzņēmiem, arī vajadzētu transakciju izmaksas maziem vidējiem samazināt jādara viss, lai mazie un vidējie varētu vieglāk piedalīties publiskajā iepirkumā, arī dokumenti būtu jānodrošina tiem. Uzskatām, ka vajadzētu arī stiprināt pirms kvalificēšanās sistēmu, arī elektroniskās licencēšanas sistēmu, kas savukārt ļautu mazajiem un vidējiem uzņēmiem labāk piedalīties publiskajos iepirkumos, līdz ar to arī labāk konkurēt, sacensties konkursos arī skaidro un pielieto princips. Vajadzētu arī praktizēt tādu lietu kā um, apvienošanu vienā piedāvājumā. Tādā veidā mēs iegūtu arī ieguvumu no mēroga ekonomijas. Un tad par to viss būtu jāraksta direktīvas pamats tekstā. 50% līdz 2010. gadam bija paredzēts kā e-iepirkums. Mūsu šis process ir zemāks, tātad nav sasniegts vēlamais. Un vēl jautājums par digitālo parakstu nav pabeigts. Mums ir nepieciešama publiski un atvērta standarti, arī labāka savietojamība ar dažādām platformām, tas lai labāk šo e-iepirkumu veiktu. Un arī dažādu sistēmu savstarpējā savietojamība, tehniskā neutralitāte. Es centā, centos runāt ļoti, ļoti ātri un specifiski, bet, diemžēl, nepaspēju pateikt pilnīgi visu. Paldies Rīles kundzei par visiem šiem galvenajiem elementiem, kas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti arī komplicēti. Viss. Mēs aicinām jūs ieskatīties Rīles kundzes ziņojumā. Un tad mēs kopīgiem spēkiem varētu varbūt labāk kaut ko stiprināt tieši publiskā iepirkuma likumdošanas ziņā, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums tieši dažāda līmeņa iestādēm. Tālāk došu Johansen kungam no Zviedrijas parlamenta vārdu lūdzu. Tak. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Valsts iepirkums ir būtisks valsts patēriņa apjoms, un tas, kā notiek iepirkums, tas raida signālus pareizs vai nepareizs arī vienkāršajam patērētājam par to, kas ir taisnīgums, par to, kas ir godīgi, par to, kas nav godīgi un tā tālāk. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai iepirkums būtu proporcionāls, savstarpēji adekvāts, caurskatāms un tā tālāk. Zviedrijā puse no pārtikā lietotajiem produktiem tiek ražoti Zviedrijā, un mēs esam no sirds pateicīgi gan Dānijas, gan arī Vācijas lauksaimniekiem, lai mums būtu ko paēst. Protams, ka mēs vēlētos, lai Zviedrijas neatkarība pārtikas ziņā būtu lielāka. Piemēram, no deviņiem miljoniem Zviedrijas iedzīvotāju katru dienu uh, 3 miljoni porciju tiek pasniegti publiskajā sektorā, skolās, slimnīcās un tā tālāk. Arī šeit Zviedrija nav pašpietiekama. Vienmēr iepirkumu, iepirkumu procesā tiek pamudināts vietējos piedāvātājus piedāvāt, eh, gatavot ēst slimnīcās un skolās, bet nevienmēr tas darbojās. Gala beigās, protams, viss nonāk uz mūsu šķīvja, bet patērētāji vēlas, lai tas, kas ir uz mūsu šķīvja, būtu dabīgs. Uh, Tāpēc e, lauksaimniekus vietējās varas iestādes soda, ja lauksaimnieki pārsniedz un pārkāpj noteikumus. Vienlaicīgi šīs te pašas varas iestādes iepērk no citām valstīm pārtiks produktus, kas ir ražoti daudz sliktākos un briesmīgākos apstākļos nekā Zviedrijā. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai likums vienmēr tiktu veidots tā, ka prasības dzīvnieku labturībai un iedzīvotāju veselībai tiek iekļautas arī valsts un vietējo pašvaldību iepirkumā, un runa iet par izcēlesmi, pārtiks produktu izcērsmi. Eiropas uh, dzīvnieku labturības noteikumi nav harmonizēti, un tāpēc ir svarīgi, lai valsts iepirkumā tiktu uh, iest, uh, iet, iekļauta atsauc uz 30. panta G apakšpunktu, kurā runa iet par dzīvnieku dzīvi un dzīvību. Zviedrijā nacionālā līmenī arī nav nekas sakārtots, un mums pašiem ir e, jāsavēt kārtībā mūsu pašu māja, taču runājot par Eiropas harmonizāciju dzīvnieku labturībā, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izvairītos no diskriminācijas, kas šobrīd ir iekļaut pilnīgi normāli visās direktīvās, un iepirkumam ir jābūt caurskatāmam un nu visiem vienādam. Paldies! Much, Paldies par šiem interesantajiem problemātiskiem jautājumiem, varbūt par tiem runāsim vēlāk. Dzīvnieku labturības standarti nav šīs komitejas mandātā. Mums ir citas lietas jāharmonizē, bet mēs varētu turpināt jūs tēmas vēlāk. Tālāk no Lietuvas Vesaites kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties eh, referents kundzei, Rīles kundzei par šo ziņojumu, jo šajā ziņojumā tiek skarti ļoti svarīgi publiskā iepirkuma aspekti OECD. Informācija liecina, ka caur publisko iepirkumu ienākumu visa pasaule zaudē apmēram 400 miljārdu eiro, tas ir dēļ korupcijas vien. Un tāpēc cīņa pret korupciju ir pats svarīgākais aspekts. Publiskais iepirkums un e-iepirkums ir ļoti labas iniciatīvas. Un vēl viena problēma, par kuru es gribu runāt, par kuru ir runāts arī ziņojumā, Eh, tas kritērijs par zemāko cenu, ka vajadzētu šo zemās cenas kritēriju likvidēt. To faktiski vajadzēja atcelt jau kādu laiku atpakaļ. Teiksim, ja mēs skatāmies celtniecības sektorā ilgtermiņa perspektīvā, mēs skaidri zinām, ka zemākā cena nav pats labākais kritērijs, pēc kura vajadzētu atlasīt konkursā uzvarējušos projektus. Mums ir jāņem vērā arī algu līmenis jāskatās, cik vidē draudzīgas ir tehnoloģijas, vai tiek izmantotas zaļās tehnoloģijas. Arī šie te pēdējie aspekti ir ļoti svarīgi, un tie noteikti jāņem vērā, un tie jāliek iekšā kopējā pakete. Un par mazajiem un vidējiem uzņēmiem, un par viņu iespējām piedalīties publiskajā iepirkumā ziņojumā ieliktie priekšlikumi nespēs atrisināt MVU um, iesaistes problēmu. Mums nevajadzētu izgudrot atkal divriteni, nevajadzētu varbūt domāt par kaut kādu jaunu praksi. Paraudzīsimies uz ASV, apmēram 5% mazo un vidēju uzņēmumu darbojas kā apakšlīgums slēdzēju, un tas ir lielajā kontraktā jau uzrakstīts. Kāpēc? nevajadzētu izmantot, nevarētu izmantot jau esošo pieredzi, kāpēc vajadzētu no jauna kaut ko domāt, jo mums vajadzētu rīkoties konkrēti, un tieši tā gaida arī no mums tādu soļus mazie un vidēji. Ja mēs gribam racionāli rīkoties, izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus eh, racionāli un izmantot pārsvarā nacionālos pasākums, un nedrīkstam aizmirst, ka tieši valdības ir lielākie darba devēji un visās valstīs. Uh, Un tāpēc ir jāņem vērā pilnīgi visi aspekti. Tas ir jāizanalizē un publiskais iepirkums jāpadara par caurskatāmāku. Un arī tas ir jāsaisto ar ilgtermiņa mērķiem un rezultātiem, jo līdz ar to tad mēs varētu panākt, ka visa nodokļu maksātāja nauda tiešām dod pievienoto vērtību. Paldies! Tālāk nākamais ir Švāba kungs no Tautas partijas. Un tad Valkjunas kungs no Lietuvas un Bonačīna kungs no Itālijas parlaments Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ļoti gandarīts, ka man ir iespēja šeit uzrunāt Nacionālo parlamentu pārstāvjus, runāt par šo ļoti svarīgo aspektu. Un Rīles kundze ir pieskārsies pašiem svarīgākajiem aspektiem savā ziņojumā un es varbūt parunāšu par kādiem citiem jautājumiem, kas nav ietverti pilnībā tur. Pārsvarā saistīts tas, ko es teikšu, ir ar publiskā iepirkuma pārskatu, bet vispirms es gribētu atsaukties uz lietviešu kolēģa teikto par nodokļu maksātāju naudu. Šī nodokļu nauda tiek izmantota, lai pabeigtu publisko iepirkumu iepirkumu. Tātad publiskā nauda ir ļoti eh, svarīgs aspekts, kad tiek izvērtēti šie konkursi. Un arī atbildēšu uz Viedrijas kolēģim, ka ir ļoti daudz dažādas veidi, kā varētu uzlabot gan sociālo, gan vides, gan infrastruktūras aspektu. Bet saskaņā ar subsidiertāts principu tas ir lēmums, kas ir jāpieņem vietēji. Tas ir tā ir pati subsidiertāts būtība. Tāpēc te ir jāpieņem lēmums, kas ir saistīts tieši konkrēti ar noteikto publiskā piepirkuma vietu. Un vēl es jums piekrītais ziņā, ka nodokļu maksātāja nauda ir jāizmanto vislabākajā veidā, un arī šim izlietojumam ir jābūt publiski redzamam, saprotamam. Varbūt šis aspekts nav pietiekami labi apskatīts, jo Eiropas Savienībai nav likumdošanas spēka regulēt nodokļu maksātāju naudas izlietojumu efektivitāti dalībvalstīs. Tādas pilnvaras Eiropas institūcijām nav komisijai un citiem ir ir iespēja efektīvi strādāt ar vienotā tirgus īstenošanu, bet kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda, tas nav pilnvarās iekšā. Kas notiek ar mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem? Par to gan ir rakstīts Rīles kundzes ziņojuma, un tur mums ir jāuzlabo procedūra, jādara procedūrā kaut kas tāds, kas piesaistītu daudz vairāk mazos uzņēmumus. Es no Bāzeles tikos ar kolēģiem, un viņi būvē klīniku ar 800 miljoniem eiro. Viņiem bija tiešām iepirkums sludinājums par visu Eiropu, bet jāsaka, ka pieteikums nāca kā vienmēr no Bāzeles, turpat blakus esošais uzņēmums. Tikai viens vienīgais bija pieteicies, tāpēc jāizveido sistēma, lai tirgi darbojas kā pienākas, lai katram piedāvātājam būtu arī iespēja piedalīties konkursos. Par šādiem jautājumiem mums ir detalizēti jādomā, jānāk klajā ar risinājumu piedāvājumiem. Kāpēc mums nevarētu būt uh, tāds atvērts iekšējais tirgus lielajiem uzņēmiem un arī mazajiem? lai katram būtu iespēja nospēlēt savu lomu, lai nebūtu viens vienīgs pietāvājums no visu tā. Indeed, Paldies Švāba kungam. Tālāk uh, Valkjunas kungs no Lietuvas. Uh, Ačiū labai, pirmininkaujantī. Paldies priekšsēdētājai. Mēs dzirdējām atsauci uz eh, zaļo grāmatu. Es ļoti ceru, ka tā nav bijušā Lībijas līdera Kadafī zaļā grāmata. Es ļoti ceru, ka normas, par kurām tagad runājām, tiks realizētas arī praksē un ka tas tiks eh, darīts mūsu eh, valstu iedzīvotāju interesēs. Es domāju, ka mums vispirms vajadzētu izglītot cilvēkus un audzināt viņus par apzinīgiem un godīgiem pilsoņiem, mācīt bērniem, ka zakti ir slikti. Un es eh, nepiekrītu uh, manam uh, kolēģim par to, ka uh, mums vajadzētu konkursos izslēgt zemākās cenas piedāvājums. Nē, mums drīzāk vajadzētu domāt par kritēriju kopumu un mums vajadzētu izanalizēt uh, konkursa pretendentu priekšvēsturi. Mums vajadzētu izvērtēt uh, kāda ir bijusi viņa iepriekšējā darbība, vajadzētu izvērtēt arī to, kāda ir viņu bilance, piemēram, kādas algas tiek cilvēkiem maksātas. Tā kā vajadzētu sagatavot kritēriju sarakstu, un es domāju, ka mm, darba inspekcija arī varētu tikt iesaistīta šajā pasākumā. Mēs varētu izmantot arī ekonomikas policijas pakalpojumus, piemēram. Mums vajadzētu tiekties uz e, Eiropas datu bāzes izveidošanu, kur varētu atrast informāciju e, par visiem e, Eiropā reģistrētajiem uzņēmumiem, varētu pārbaudīt, vai šie uzņēmumi ir uzticami vai nē ja runātājs saka, man trūkst vārdu, uh, kā to visu izteikt, bet es uzskatu, ka mums ir jāzina šo uzņēmumu nosaukumi un jāzina, kuri no tiem uh, rīkojas varbūt negodīgi un ļaunprātīgi. Paldies! Valkunas kungam, tagad Bornāčina kungs eh, no Itālijas parlamenta un pēc tam Vēlers kundze no Sociālas un Demokrāta grupas Eiropas parlamentā un uh, Gomešs kundze pēc tam. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka, ja runājam par vienoto tirgu, tad uh, publiskais iepirkums un uh, uh, publiskā iepirkuma līgumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Es domāju, ka visi piekritīs Mm, ka tas varētu arī palīdzēt izkļūt no krīzes. Trišē kungs šorīt ir pieminēja jau struktūrālo krīzi, un tam ir nepieciešama atbilstoša rīcība. Es domāju, ka patreiz mēs varētu paskatīties uz eh, jaunajiem, teiksim, šiem celtniecības projektiem, infrastruktūras eh, projektiem. Tas varētu likties eh, viegli, tomēr ar to ir saistīts arī vesela rinda problēma. Paraugoties uz komisijas zaļo grāmatu tad e, tur nav ņemta vērā situācija dažādās valstīs. Piemēram, Itālijas senāts to e, izvērtē, mums bija dažādas e, tikšanās un uzklausīšanas par publisko iepirkumu, un pavisam drīz mēs varēsim sagatavot atzinumu attiecībā uz šo zaļo grāmatu, ko sagatavojas komisija. publiskajam iepirkumam mūsdienās ir jāņem vērā vesela rinda ekoloģisku kritēriju, un šim procesam kopumā ir jābūt caurskatāmam, ātram un atbilstošam parakstītajam līgumam. Nodrošinot, lai šī līguma darbība netraucētu cilvēku, kur vēlas uh, korumpētā veidā manipulēt ar šo situāciju, un mums ir jānodrošina, lai šajos līgumos netiktu iestrādāta eh, jau, teiksim, šie noziedzīgie korumpētības elementi. Kas attiecās uz maziem vidējiem uzņēmumiem, tad noteikti mums vajadzētu domāt par to, kā tos labāk atbalstīt, lai viņi varētu piedalīties uh, publiskā iepirkuma konkursos. Itālijā 2008. 2011. gada likumdošanas periodā mēs sagatavojām kodificēto likumdošanu par publisko iepirkumu, un es domāju, ka tas ir būtiski uzlabojis situāciju Itālijā. Piemēram, projektu finansēšana. Tas ir viens no instrumentiem, ko daudz tagad pazīst, un jāsaka, ka atsevišķām valstīm ir ļoti grūti uh, savās valsts kasēs atrast pietiekam daudz naudas, lai finansētu šādus uh, publiskos projektus. Ir nepieciešams piesaistīt privātos fondus, privātos līdzekļus. Un uh, Tādējādi mēs varētu atbalstīt uh, publiskos infrastruktūras projektus, kas atmaksātos mm, nākamajos gados. Tas ļauj uh, mums attiecīgi arī radīt resursus, kas nepieciešami šādu projektu realizēšanai. Paldies! Paldies! Bornačīna kungām. Šeit izskanēja daudz svarīgu atziņu. Es domāju, ka publiskais iepirkums ir sociāli un ekonomiski nozīmīgs. Tagad došu vārdu Vēlers kundzei no Eiropas parlamenta. Sociālas demokrāta grupa. Lūdzu. Paldies. Es gribētu pateikties kolēģiem, kas izteicās iepriekš. Jāsaka, ka te varbūt būtu jāparunā par to, kāda ir situācija kopumā. Komisija decembrī nāks klajā ar direktīvas projektu, kas eh, sagatavot uz Rūles kundzes ziņojumu pamata. Un decembrī mēs varēsim paskatīties uz šo priekšlikumu detalizētāk. Uh, Jāsaka, ka 17-18% no IKP tiek ģenerēts pateicoties uh, publiskajam iepirkumam, un nākotnē šis īpatsvars noteikti pieaugs, nevis samazināsies, jo uh, dalībvalstīm ir sagatavotas investīcija programmas ekonomikas atdzīvināšanai. Man ir pāris uh, atziņas, ko es gribētu izcelt Mēs noteikti būsim pateicīgi par jebkuriem priekšlikumiem, kā vairāk un labāk šajā procesā iesaistīt MVU, jo visās dalībvalstīs MVU ir svarīgākais ekonomikas virzošais faktors, nevis lielie milzīgie uzņēmumi. Tādēļ eh, tiem vajadzētu MVU vajadzētu pievērst īpašu uzmanību arī publiskā iepirkuma kontekstā. Uh, Vēl viena lieta, par ko gribēju runāt, ir par līdzdalību pārobežu projektos un iepirkuma līgumos. Tas varbūt vairāk attiecās uz pierobežas reģioniem, tomēr šāda veida pārobežu iepirkuma līguma īpatsvars ir nepietiekams varbūt eh, dažādu lingvistisku problēmu vai citu ierobežojumu dēļ, eh, mēs redzam, ka šis īpatsvars ir nepietiekams. Tālāk zaļi, ilgtspējīgi projekti. Mēs par tiem esam jau labu laiku runājuši. Esam runājuši arī par sociālajiem kritērijiem, kas patreiz netiek ņemt vērā valsts iepirkuma procesā. Visbeidzot, par uh, darba tirgu. Uh, Mēs redzam, ka situācija ir neviennozīmīga šeit, un mums vajadzētu paraudzīties uz 2020. gada stratēģiju, kāds risinājums šeit komisija piedāvā attiecībā uz līgumu piešķiršanu. Šeit mums būtu nepiet ciešama caurskatāmība attiecībā uz algu līmeni, uh, Mums vajadzētu veicināt sieviešu, kā arī invalīdu aktīvāku integrāciju. Un es domāju, ka šādu lēmumu būtu jāpieņem uh, augstākajā politiskajā līmenī. Un varbūt, ka um, mēs varētu padomāt par kādu stimulu, ko varētu piedāvāt Eiropa. Es zinu, ka mēs esam to darījuši, lai veicinātu inovācijas un efektīvāku resursu izmantošanu. Tātad šī burkāna stratēģija, mums ir jāpiedāvā kaut kas pievilcīgs, lai cilvēki kaut ko darītu. Paldies! Paldies Vailers kundzei! Un tagad es došu vārdu Gomeša kundzei, pēc tam Papergiju kungs un Kreutzmann kungs mūsu kolēģis. Gomeša kundze, lūdzu! Paldies! Es gribētu atbildēt uz Vēlēskundas jautājumu par eh, maziem un vidējiem uzņēmiem. Šodien maziem un vidējiem uzņēmiem galvenā grūtība ir ar aicinājumu piedalīties. Un tālāk ir arī grūtības dabūt garantijas jo ir nepieciešams garantēt eh, noteikts summas, un tāpēc eh, attiecīgi ir grūti atbildēt uz piedāvājumu piedalīties, eh, tāpēc šeit vajadzētu domāt par kādu procedūru, kas būtu pietiekami atvērt visiem maziem un vidējiem, un arī būtu mazāks administratīvie šķēršļi. Par šiem pārobežu sadarbības re reģioniem mēs Mums arī ir sadarbības pieredze Luksemburgu un citām. Šeit ir grūtības arī ar valodu. Maziem un vidējiem uzņēmiem ir ļoti bieži grūti reaģēt uz pārobežu piedāvājumiem, jo ir kaut kādas prasības attiecībā uz valodu arī vajadzētu atrisināt. Tālāk es gribētu arī paust Francijas uh, pozīciju par pakalpojumu koncesijām. Šeit ir arī bijis skatīt šī lieta uh, Eiropas uh, kopiena tiesa, un šeit ir nepieciešams caurskatamība un atbilstība arī līgumam. Mums ir jādomā par procedūrām, kas būtu caurskatāmas, kas arī nekropļotu konkurenci, lai varētu piedāvāties visi uzņēmumi uzņēmumam, kas ir potenciāli interesanti. Un man nešķiet, ka, ka attiecīgi mēs varēsim ar likumdošanu atrisināt visus konkurences jautājumus, jo katram ir jādod iespēju gūt piekļuvi pie pakalpojumiem, kas tiktu piegādāti pēc saprātīgām cenām Tāpēc ir nepieciešama arī attiecīga sadarbība operātoru pusē, tāpēc mums ir nepieciešama arī konkrēta likumdošana un vajadzētu fokusēties uz sektoriem, kas varbūt ir iz, izslēgti. Tad par pakalpojumu koncesijām, tas te ir tā ļoti svarīga daļa no ekonomiskās aktivitātes. Uh, Un uh, tāpēc mums vajadzētu attiecīgi atsaukt atmiņā mūsu ziņojumu par uh, barjerām, lai ieiet kopējā tirgu. Ir jādomā par pakalpojumu koncesijām un jādomā par to, kā nekropļot konkurenci iekšējā tirgu. Un šodien uh, līdz šim būtiski pārkāpumi nav konstatēti, un likumdošana šajā jomā būs bezjēdzīga, ja tas eh, nestimulētu labāku eh, tirgus funkcionēšanu, un tāpēc eh, Francijas vadība, valdība ir nākot klajā ar iniciatīvu pakalpojumu koncesiju jomā. Well, thank you very much indeed for your comments on services. Paldies par šiem komentāriem par pakalpojumu koncesijām. Un līdz ar, tas arī ir saistīts ar Ielas kundzes ziņojumu, jo mēs gaidām arī atbildi no Eiropas komisijas par šo jautājumu. So, now, is, uh, Papa Giorgiu, and... Uh, Nākamais runātājs ir Papar Džordžu kungs, kuram būs uh, trīs minūtes lūdzu. Jā, paldies. Nu, labi. Labi, prieksēdētāji kungs, es uh, tiešām ticu, ka labākais veids, kā apkarot uh, zināms krāpniecības publiskajā iepirkumā ir publiskot visu laiku iepirkumu metodi un arī to, kurš uzņēmums ir ticis izvēlēts iepirkuma procedūrā. Tāpēc mums ir jāizmanto pilnīgi visi instrumenti, kas mums ir iespējami, jāizmanto elektroniskie mēdī, piemēram, pieteikumu iesniegšana elektroniskā formā. Referents kundze teica, ka mums ir nepieciešams precizēt tiesiskās normas, bet mēs zinām, ka ļoti bieži uh, Eh, velns eh, slēpjas tieši detaļās, un tīpaši tad, kad eh, sākas lemšana par kaut ko. Un tad, tad kad notiek kaut kāda strīdu izšķiršana, mēs sākam saprast, ka lieta nav tik pareiza, kā mēs gaidījām. To pašu varētu teikt arī par elektrisko procedūru. Šobrīd visa piegāde, arī kvalitātes kontroli Nevienmēr viss notiek šai ziņā perfekti, tāpēc šeit ir nepieciešams uzlabot regulējumu. Vēl daži komentāri par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir taisnība, ka nevienmēr šiem uzņēmumiem ir viegla pieeja vienotajam tirgumu, jo lielākā daļā gadījuma problēma ir um, tomēr saistīta ar apjomu, jo publiskajā tirgu mums ir milzīgi apjomi un mazie uzņēmumi nevienmēr var piedalīties, tāpēc ka Eh, attiecīgi arī viena no problēmām ir tas, ka nevar griezties šie mazie uzņēmumi bankā pēc atbalsta. Tā tad ir patiesa problēma šī mazo un vidējo uzņēmumu iesaisti, un varbūt, ka mēs varētu paredzēt arī kādu citu procedūru vai arī kādu citu pieteikumu konkursam, kas varētu labāk iesaistīt mazos uzņēmumus, varētu varbūt ņemt vērā arī atsevišķus sektorus vai nozeres Kādā veidā mēs varētu veicināt mazo un video uzņēmumu darbu? Tātad varētu būt, eh, varbūt eh, aicinājums piedāvāt kaut ko slimnīcai ar noteiktu daudzumu. Un parastā gadījumā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas nevar vienkārši piedalīties bet varbūt, ka mēs varētu domāt arī par kādu citu procedūru, kas būtu adresēta tieši mazajiem un vidējiem uzņēmiem, varbūt varētu to strukturēt pa sektoriem un tādā veidā varētu atvieglot dzīvi šiem uzņēmiem varbūt. Um, mums, kam ir kaut kāda pieredze strādājot ar uzņēmumiem, mēs zinām, ka šeit ir iespējamas arī kādas citas idejas ar mērķi atvieglot dzīvi mazajiem un vidējiem uzņēmiem, lai nebūtu tāds likumdošanas vakums. Mums ir noteikti e, kaut kas jādara ar šiem aicinājumiem uz konkursu, lai atrisinātu šo problēmu. Paldies! Uh, well, thank you very much. Paldies, Papa Džordžo kundzei, un es jums pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Rīles kundze jau ir iekļāvusi to savā ziņojumā un, protams, ņems vērā šeit ieskaņojušos viedokļus. Un tagad došu vārdu Kreutzmana kungam no Eiropas parlamenta Aldas politiskās grupas uz trīs minūtēm, pēc tam Mile kungam, Vestlunda kungam un pēc tam Kuracas Biltas kundzei. Tātad Kreuc, Kreicmana kungs lūdzu trīs minūtes. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātās dāmas un kungi, es eh, Tiešām vēlētos pateikties Polijas prezidentūrai par to, ka mēs runājam to, cik ārkārtīgi svarīgi ir runāt un darboties iekšē tirgus pilnveidošanai, un paldies, ka jūs tik aktīvi darbojaties šajā jomā. Modernizēt publiskā iepirkuma procedūru ir tikai viens no akūtiem jautājumiem, un e, mēs runājam par iekšējā tirgus potenciālu. Tāpēc tas mums ir izvirzījies prioritāšu sarakstā. Uh, Savos komentāros es vēlētos uzmanību vērst uz trīs jautājumiem - uz procedūras vienkāršošanu, uz politiskajiem kritērijiem, kas attiecās uz publisko iepirkumu, un visbeidzot uz publisko iepirkumu un mazo un vidēju uzņēmumu saistību. Uh, Rīles kundze savā ziņojumā pieprasa, lai tiktu vienkāršota procedūra un lai tiktu paplašināts sarunvešanas mandāts. Es jau sākotnēji esmu teicis, ka man nav nekas pret noteikumu, noteikumu vienkāršošanu, un tomēr vēlētos piebilst to, ka problēma, ka procedūra jau nav bez problēmām. Jūs varat nonākt korupcijas problēmās, jo iepirkuma noteikumi radās tikai 2006. un 2007. gadā, un visiem noteikumiem ir nepieciešams laiks, lai viņi sāktu darboties pilnā apjomā, un cilvēkiem ir nepieciešams laiks, lai tie piemērotos noteikumiem. Protams, tāds kriterijs kā caurskatāmība ir ārkārtīgi svarīgs, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī diskriminācijas aspektu. Daudz jau šeit pieminēja to, ka iepirkumu rezultātiem ir jātiek nopublicētiem, lai visi, kuri nav uzvarējuši iepirkuma procedūrā, varētu uzdot jautājumus ja viņiem, kas liekas neskaidrs. Vācijā mums šāda problēma ir. Tātad, ja jūs esat piedalījies publiskajā iepirkumā, nesat uzvarējis konkursā un vēlaties pēc tam uzzināt, kurš tad ir, jūs varat vienkārši paskatīties to internetā. Es uzskatu, ka uh, caurskatāmībai nenākt par labu, ja mēs publisko iepirkumu pasākumu, piemēram, kaut kādā veidā ierobežotu ar šlie, sliekšņiem. Švāba kungs jau teica un runāja par piemēriem, kuros nevajadzētu pacelt sliekšņus bet eh, patiesībā nav nemaz tik daudz piemēru, kad publiskajā iepirkumā piedalās ne pašmāju uzņēmējs. Es uzskatu, ka komisijai vispirms vajadzētu izpētīt, kāda ir situācija tirgu, un pēc tam tikai pieņemt konkrētus lēmumus par zināmiem slie, minim, minimālajiem sliekšņiem. Un es uzskatu, ka noteikumi, kur šobrīd darbojas Eiropā publiskiem iepirkumam, ir jau pietiekami labi. Trešais par, tre, par sociālo kritēriju. Vides kritērijas, sociālais kritērijas, lieliski mēs tos iekļaujam publiskajā iepirkumā, bet šai iekļaušanai ir jābūt adekvātai un pareizai. Rīles kundze runā par kritēriju piemērošanu, par to, kā e, vajadzētu uh, publiskajā iepirkumā iekļaut kritēriju par visekonomisko opciju, bet ir jārunā arī par kvalitāti. Patiesībā ir jārunā par to, kā dažādi piedāvātā ietekmēs vidi un kā tas ietekmē arī sociālo aspektu. Dāmas un kungi, es eh, saprotu, ka laika mums vairāk nav daudz, es saprotu, ka ir ārkārtīgi daudz priekšlikumu, mēs esam runājuši par MVU, un eh, mums eh, vajadzētu MVU iek vairāk iesaistīt publiskajā iepirkumā. Um, mana kolēģe jau iepriekš to teica, par visām šīm problēmām jau ir runāts, un pilnība taisnība tiem, kur apgalvo, ka lielākiem uzņēmumiem ir zināmas priekšrocības publiskā iepirkuma procedūrā. Paldies, Kreuts, man kungam saku priekšsēdētā kungs, un nākamais ir Mila kungs no Ungārijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētā kungs! Publiskais iepirkums, tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums un ārkārtīgi nozīmīga joma mm, iestāžu dzīvē. Mēs jau dzirdējām, ka ir problēmas ar korupciju, ir problēmas ar neusticēšanos, un patiesībā ikvienā dalību valstī droši vien būs nepatīkami piemēri. Protams, mēs varam runāt par dažādām kultūrām dažādās valstīs un arī par likumdošanu, kas atšķirās. Nākamais, atcerēsimies, ka mēs runājam par nodokļu maksātāju naudu. Ja mēs zaudējam uzticēšanos, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, tad gan mūsu politika zaudē Eh, zaudē savu sēju, gan arī mūsu politikas sekas. Un, eh, lai mēs īstenot adekvātu politiku, mums ir nepieciešama palīdzība, un mēs tiešām vēlētos redzēt, kas būs rakstīts komisijas zaļajā grāmatā. Varbūt pāris piemēru. Kā cīnīties pret korupciju? Kā būt efektīvākiem cīņā pret korupciju? ir viena joma, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga, un daudzās dalību valstīs tas jau ir izrādījies svarīgs publiskā iepirkuma paziņoju, paziņošana. E, šai paziņošanai un visiem, kuri piedalās konkursā, ir jābūt caurskatāmiem, viņiem ir jābūt eh, caurskatāmam it visam. Piemēram, tie cilvēki, kuri eh, varbūt dažkārt piedalās publiskajā iepirkuma konkursā, viņi piedāvā ārkārtīgi kārdinošas piedāvājumus, bet patiesībā mēs nemaz nezinām, kas stāv aiz šā piedāvājuma. Visiem piedāvātājiem ir jābūt caurskatāmiem. Ja mēs vēlamies izvairīties no, eh, no krāpniecības šajā procesā mums ir jābūt caurskatāmiem. Nākamais mazie un vidēji uzņēmumi. Bieži vien viņi publiskajā iepirkumā ir apakšu uzņēmēji, piegādā to vai citu uh, un nevairāk. Es uzskatu, ka mums ir jābū, jāpieprasa caurskatāmība arī šajā aspektā. Piemēram, ja kāds piedalās publiskajā iepirkumā, tad šim kam būtu jāsniedz arī pilna informācija par to, ar kuriem viņi sadarbojas, kādā veidā un līdzīgi. Jo bieži vien, ja ir milzīgi investīcija projekti, mazie un vidēji uzņēmumi nevar piedalīties, jo viņiem nav tik daudz naudas, līdz ar to viņi nedabon šo te konkursu uzvarētāju godu, bet viņi tiek iesaistīti procesā savādāk, un tad viņi patiesībā zaudē. Un vēlreiz runājot par subsidaritāti, un mēs runājam par dalību valstu atbildību. Es domāju, ka mēs varam doties vēl solīti tālāk. Mana politiskā partija, tā ir ekoloģiska partija, un mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu Ungārijas parla parlamentam, e, tas ir priekšlikuma projekts sekojošs. Pirms tiek nopublicēts publiskais iepirkums, vajadzētu ņemt vērā arī vietējo iedzīvotāju domas. Piemērs nelielu pilsētiņu, jūs vēlaties uzcelt to vai citu ēku. Es uzskatu, ka ir jārunā ar iesaistītajām pusēm, ar darba devēju asociācijām, ar iedzīvotājiem, ar nevalstiskajām organizācijām. Vispirms vajadzētu pajautāt cilvēkiem, ko viņi domā par šo iepirkumu un vispār par projektu, un tikai pēc tam kaut ko darīt. Paldies, turpina priekšsēdētājs, ļoti svarīgi un adekvāti priekšlikumi. Nākamais runātājs ir Vestlunda kungs no Zviedrijas parlamenta un pēc tam Koratsa Bilds kundze no Eiropas parlamenta. Vestlunda kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs! Runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tad eh, es personīgi uzskatu, ka vislabākais, ko mēs varētu sniegt IMCO komitejai, ir mazināt birokrātiju. Jo tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka, piemēram, kad pie manis griežās mazie un vidējie uzņēmumi, tad uh, lielākā daļa no viņiem faktiski visi saka, mēs nepiedalāmies iepirkumā, tāpēc, ka ir nepieciešams noilgot advokātu komandu, lai viņi var, lai varētu iziet cauri sarežģītai iepirkuma procedūrai. Tātad pirmais padariet visu vienkāršāku, vieglāku un saprotamāku. Otrkārt. Es uzskatu, ka ir labi, ja milzu publiskais iepirkums tiek sadalīts mazākos projektiņos, līdz ar to tad varētu vairāki uzņēmumi piedalīties. Un trešais, kāpēc es vispār vēlos par to runāt, es vēlētos mana kolēģa Johansona teikto apstiprināt. Tātad mums ir jāizvirza prasības gan uh, dzīvnieku labturībai, ko Johansson kungs jau teica, gan arī ekoloģiskai aizsardzībai. Tas ir svarīgi, kāpēc. Mēs nevaram no vienas puses teikt, jā, mēs vēlamies nodrošināt labu likumdošanu ekoloģiskajā ziņā, labu likumdošanu dzīvnieku aizsardzībā un dzīvnieku labturībā, bet publiskajā iepirkumā tas neparādās vispār nekur. Manuprāt, tas ir svarīgi. Un visbeidzot, arī tas attiecās uz publisko iepirkumu, un tas ir sociālais aspekts. Vismaz mums, Zviedrijas parlamentam, un esmu pārliecināts, ka arī daudzām citām dalību valstīm ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, ievērot koplīguma modeļa prasības, kā tas, piemēram, darbojās Zviedrijā, vai arī citus darba tirgus noteikumus. Un bieži vien publiskais iepirkums patiesībā um, samazina algas, un publiskais iepirkums šobrīd daudzās valstīs darbojās kā algu dempinga katls. Protams, ka mums ir jādomā arī par kvalitāti, kas būtu atbilstoši cenai, un tomēr šādā aspektā ir vērts pieminēt, ka No publiskā iepirkuma izziņotāja puses ir jābūt skaidram, ko tad viņš īsti grib. Piemēram, eh, dzīvnieku labturība, sociālais aspekts, aspekts vidas aizsardzība. Tas viss ir jāatrunā iepirkumā, un tad process būs atvērts. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs esam tikpat kā izsmēluši runātāju sarakstu, es tikai pateikšu, kas vēl ir parikuši sarakstā. Koraca Bilds kundze, Kuždas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs, es jums nedēvu vēl vārdus, tikai nosauc tos, kur ir runātāji sarakstā. Tā tad es vēlējos vēlreiz tikai pateikt, kurš tad runās, kurš tad vēl runās šajās debatēs, turpina priekšsēdētāja kungs, un tad, kad es būšu nosaucis visus uzvārds, tad es došu jums vārdus jo patiesībā mums ir jābeidz pēc 45 minūtēm. Tātad Gurāca Pils, pēc tam Guštas kungs, Gebhārdas kundze un visbeidzot Tūnas kundze. Tātad eh, vairāk laika mums nebūs debatēm un esmu pārliecināts, ka Rīles kundze arī kā referenta vēlēsies vēl ko piebilst. Un tagad, Gurācas Biltas kundze dod vārdu jums. Paldies, Malkolm! Jā, es eh, varbūt arī, eh, kā mani zviedru kolēģi no Zviedrijas nākoši runāšu, un es vēlētos tikai uzsvērt Ūlas Jansona teikto. Ir svarīgi izprast, ka mēs neiestājamies par pārtikas nacionālismu. Jūs nevariet vainot un padarīt Eiropas Savienību par grēkāzi, ja, piemēram, Zviedrija vai citas dalību valsts vēlas striktāku likumdošanu dzīvnieku labturībā, un arī nevar uzspiest Eiropas Savienībai Zviedrijas noteikums. Protams, es uzskatu, ka mums ir jāiepērk pārtika no Vācijas, Dānijas vai arī, es nezinu, no kuras citas valsts, ja viņi izpild tos pašus kritērijus, kāda ir izvirzīta Zviedrijai. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt šo aspektu, un tas ir svarīgi arī dalību valstu debatēs, jo bieži vien dalību valstīs runājot par publiskajiem iepirkumiem, teiksim, Eh, pār, teiksim, eh, kopgaldu eh, jomā tas tiek aizmirsts. Protams, ka mēs nedrīkstam skatīties tikai un vienīgi uz cenu, runājot par pārtiku, bet, ja mēs runājam par adekvātu pārtiku, par adekvātu cenu, tad mums ir jānoformulē, ko tas nozīmē. Piemēram, ja mēs ie ja mēs ierakstam kritēriju videi draudzīgs. Ko tas nozīmē? Patiesībā transports jau nav lielākā problēma videi, bet eh, visiem šiem kritērijiem ir jābalstās uz zinātniskiem pētījumiem un nevis uz emocijām. Bieži vien emocijas tomēr dominē debatēs. Es eh, iesniedzu grozījumu Rīlas kundzes eh, ziņojumam, un man priecē, ka Rīles kundze tiešām šajā, savā ziņojumā ir uzmanību vērs uz publisko iepirkumu kopgaldu sektorā. Tātad eh, ēdienu nodrošināšana skolās, slimnīcās un tā tālāk. Jau sociāldemokrāta kolēģi teica, ka ir jāsamazina birokrātiskais sloks. Uh, Iepirkuma sistēmai ir jābūt pietiekam elastīgai, un eh, iepirkumam ir jābūt, iepirkuma noteikumiem ir jātiek izstrādātiem tādajādi, lai tie būtu pieeja, lai iepirkumā varētu piedalīties arī MVU. Mums ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi visiem. Paldies! Priekšsēdētājs paldies, kur acis bildes kundzei, un nākamais ir Kuždas kungs no Austrijas. Paldies! Thema Bewertungskriterien oder Paldies, priekšsēdētāji! Kas attiecās uz eh, novērtēšanas eh, kritērijiem un eh, par lētāko piedāvājumu, jāsaka, ka šeit situācija nav viennozīmīga. Kā atdalīt labāko no labākā un lētāko no lētākā? Uh, Uh, vai vajadzētu izmantot tikai ekonomiskos kritērijus, vai arī būtu jādomā par ilgtspējas kritērijiem, kā zaļā um, e, ekonomika un tā tālāk. Ja paraugāmies uz uh, piedāvājumiem, tad, protams, tie ir jāskata uh, kompleksi un jāpiemēro ir dažādi aspekti. Tajā pat laikā neaizmirstot arī par veiktspēju un cik lielā mērā šie ekoloģiskie kritēriji būs noteicošie un kā risināt, eh, piemēram, sūdzību gadījums, kad cilvēki iesniedz prasības tiesā par to, ka netiek nodrošināti vienādi noteikumi. Mums ir jādomā, piemēram, par efektīvu tiesisko aizsardzību šādos gadījumos, kad eh, piemērojamie kritēriji ir ļoti tādi subjektīvi. Ļoti bieži kādam tikai ir jāpasaka, ka kaut kas ir pārkāpts, izdarīts nepareizi iepirkuma procedūrā, un iepirkuma procedūra tiek apstādināta. Tā kā mums vajadzētu to visu rūpīgi izsvērt. Un, ja runājam par lielāku elastību, tad elastīgums nevienmēr nozīmē vienkāršošanu. Jā, es piekrītu, ka mums ir jābūt elastīgiem, uh, tad, kad iet runa par vienu un tā pašu līguma atsevišķām daļām, bet mums ir jāskatās, lai galu beigās uh, visu ir iespējams izdarīt, lai uzņēmums varētu tiešām izdarīt to, ko tas sākumā solīs. MVU Mūsu Zviedrijas kolēģis Svensons jau to pieminēja, ka MVU ļoti bieži uzskata, ka jau no paša sākuma ir pilnīgi bezcerīgi vispār piedalīties šādos valsts iepirkuma konkursos, jo tur ir pārāk daudz birokrātijas un ļoti bieži vide ir absolūti nedraudzīga MVU. Tādēļ ir jādomā par to, uh, kā veicināt mazo vidēju uzņēmumu aktīvāku līdzdalību valsts iepirkuma procesos. Uh, piemēram, Austrijā tika izveidota federālā um, publisko iepirkumu uh, struktūru vienību, nu, kā federālais iepirkumu birojas, uh, kas organizē šos konkursus, uh, lai uh, lietas varētu izdarīt ekonomiski visefektīvāk. Es nedomāju, ka šis process, par ko patreiz runājam, ir gluži ļaundabīgs uh, attiecībā uz uh, MVU, bet reakcija attiecībā uz šo procedūru ir izskanējusi. Mums Austrijā, piemēram, ir īpaša procedūra, ar kuras palīdzību mazie vidējie uzņēmumi saņem informāciju. Kā es teicu, 70% no darba vietām Austrijā rada MVU, tādēļ mēs viņus informējam saulēcīgi, lai viņi varētu, uh, lai, lai kliedētu viņu bažas un lai viņi varētu efektīvāk piedalīties šajā iepirkuma procedūrā. Paldies! Paldies! Un vispēcot pēdējais runātājs eh, no nacionālajiem parlamentiem būs eh, Itālijas senāta pārstāvis Sangālī kungs. Paldies priekšsēdētāji! Gribētu pateikties par eh, darbu, ko esat paveikuši. Tomēr gribētu konkrētāk runāt par MVU. Es centīšos uh, jums dot tādus konkrētus ierosinājumus par to, ko šeit varētu izdarīt. Jāsaka, ka daudziem MVU ir reāls grūtības uh, piekļūt publiskajiem iepirkumam. Un ļoti bieži tās ir tieši finansiālās problēmas. Tā kā mums būtu jādomā par finansiālo atbalstu, lai MVU varētu tīri finansiāli būt spējīgi piedalīties eh, šajā, eh, šajos eh, konkursos, piemēram, piedāvājot riska kapitālu. Kā atsvars valsts līdzdalībai šajā procesā? varētu būt šādi eh, riska kapitāla piedāvājumi. Tāpat eh, norēķinu kārtība ar līgumu izpildītājiem, ar līgumu darbu izpildītājiem. Arī šeit MVU šī norēķinu kārtība ļoti bieži rada problēmas. Piemēram, ja tiek veidots MVU konsorcijas, varbūt tas varētu būt risinājums un varbūt tas varētu ļaut viņiem gūt, teiksim, lielāku ietekmi. Varbūt mēs varētu padomāt par kvotu noteikšanu MVU uh, līdzdalībai publiskajos iepirkumos. Jo līdzīga um, prakse ir ASV. Protams, nevajadzētu aizmirst arī par piekļuvas kritērijiem, bet būtu noteikti jādomā par reālu, īstu konkurenci un lai uzņēmumi tiktu izvēlēti pēc to reālajām spējām, un lai tiktu ņemt vērā šī konkurence, un lai tiktu liekta pieeja organizētās noziedzības pārstāvjiem šam, šim iepirkuma procesam. Lielākajos projektos ļoti bieži uh, tie nav lielie uzņēmumi, kas piedalās, bet piedalās uh, tādas pagrīdas uh, eh, kompānijas, kas patiesībā pārstāv uzņēmumu tīku. Un varbūt mēs varētu domāt par to, ka MVU varētu veidot šādus tīklus, lai viņi varētu piekļūt uh, šiem liela mēroga iepirkumiem. Paldies! Un visbeidzot pēdējie divi runātāji no Eiropas parlamenta, vispirms Gebhards Konds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sākt ar tādu provizorisko komentāru. Pavisam nesen mēs eh, sagatavojām likumdošanu par norēķinu periodiem Mēs savu daļu izdarījām, tagad ir jārīkojas dalību valstīm. Es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, un man kolēģi Vēlēts kundze, kas bija referenti, katrā ziņā ir gatavs sniegt jums vairāk informācijas par šo jauno likumdošanu. Priekšsēdētāji, es visai spontāni lūdzu vārdu, lai parunātu par pilnīgi citu jautājumu Es gribēju runāt par šiem lētākajiem piedāvājumiem. 2004. gadā mm, mēs runājām par visizdevīgāko piedāvājumu, nevis par lētāko piedāvājumu, un tas tika darīts apzināti, jo nodokļu maksātāju nauda ir jāizlieto prātīgi un apdomīgi, un ir jādomā par to, ka produktam ir jābūt ne tikai lētākajam, bet produktam ir jābūt kvalitatīvam. Vēl viena lieta, par ko runājām, tie bija darbinieki. Mēs raudzījāmies, lai darbiniekiem tiktu pienācīgi samaksāts, lai viņi tiktu pienācīgi atalgot. Ja atalgojums ir zem noteiktā sociālā standārta, um, tad uh, pēc tam radušās izmaksas būs jāsadz nodokļu maksātājiem. Tas bija tas, par ko es gribēju runāt. Kad runājam par labāko piedāvājumu, tad ir jāskatās tālāk nekā īstermiņš. Ir jādomā par vidējo un ilgtermiņu. Kritēriji, par kuriem runājam, tie visi ir ļoti svarīgi, un mēs gribētu kaut ko ilgtspējīgu. Tas nozīmē, ka produktam ir jābūt kvalitatīvam, algām, atalgojumam jābūt ir samērīgam, Tāpat vajadzētu ņemt vērā tarifu aspektu, kas attiecās uz apakšlīgumu slēgšanu, tad arī šeit vajadzētu ievērot to, lai kritēriji nepazustu. Paldies! Paldies Gebhards kundzei par to, ka pievērsāt uzmanību jautājumiem, kas noteikti ir mūsu darba redzeslokā. Un vispēcot pēdējā runātāja debatēs būs um, Tūnas kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties arī Heidi uh, Rūlē par šo ziņojumu. Es pāriešu uz poļu valodu. Jāsaka, ka tāpat kā daudz runātāji gan vakar, gan šodien daudz pieminēja šo uh, tikšanos uh, Krakovā, un es domāju, tā kalpo kā iedvesmas avots mūsu tālākajiem darbiem. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs arī tālāk uh, domātu par to, kā turpināt aizsākt to, kā turpināt šāda veida dialogu ar speciālistiem no dažādām nozarēm, uh, kopā ar cilvēkiem no ielas, ja tā varētu teikt. Un es uh, ne nepiedalījos šajā pasākumā, par ko runāja Heida. Es biju citā pasākumā, kur gāja runa par publisko iepirkumu, bet šeit ir divas lietas, kam jāpievērš uzmanība. Kā es dzirdēju, man kolēģi Gebhardt arī runāja par šī vislētākā piedāvājuma kritērijiem. Es domāju, ka mēs visi zinām, kāda ir pieredze mūsu dalībvalstīs, kad runājam par publisko iepirkumu, un varbūt, ka jūs zinat, ka Polija uh, ne, mēs neuzskatām to, ka vislētākais piedāvājums būtu visizdevīgākais, jo nevienmēr kritērijs, kas dominē visbiežāk, ir um, šis uh, visizdevīgākais piedāvājums. Uh, tiek runāts arī par šīm koncesijām, un arī Hedskunds par to runāja. Kāpēc mēs tik bieži un daudz uh, runājam par šīm uh, koncesijām? Uh, un Kon uz koncesijām neatiecas uh, uh, publiskais uh, iepirkums un varbūt uh, tas uh, kaitē šai caurskatāmībai. Es saprotu, ka komisija gatavo ietekmes novērtējumu un ja koncesijas tiks iekļauts šajā publiskajā iepirkumā, vai ir kaut kāds termiņš, līdz kuram komisijai tas ir jāizdara, vai arī tas atkal ievilksies uz ilgu laiku un varbūt uh, daudzās um, nozarēs mēs piedzīvosim tā kā tas ir daudzās valstīs un pašvaldībās to, ka uh, uzņēmumi izvairās no publiskā iepirkuma likumdošanas veidojot uh, šīs uh, koncesijas. Es negribētu, ka šāds protekcionisms uh, uh, izkropļot iekšējo tirgu, bet jāsaka, šīs koncesijas tieši palielina protekcionismu. Es domāju, mēs par šo problēmu jau runājām. Paldies! un es domāju, ka ir tikai vietā, ka um, kā mūsu komitejas vadošajam uh, ekspertam no Polijas, jūs noslēdzāt šīs debats, bet tagad es došu vārdu Heidei Rūrskundzei, lai izdarītu kopsavilkumu par debatēm un iezīmētu varbūt arī tuvākos uh, soļus, uh, ko mēs spērsim, un varbūt attiecībā uz likumdošanu jūs varētu iepazīstināt kolēģis ar to, kāds ir mūsu darba kalendārs turpmāk. Paldies! Jā, es centīšos izteikties ļoti īsi. Vispirms es gribētu pateikties visiem, kas deva savu ieguldījumu šajās debatēs. Mans ziņojums par to balsos oktobra plenāras sesijā. Tad mēs gatavosim komisijas, gaidīsim komisijas priekšlikums. Komisija ir paredzējusi decembrī nāk klajā ar visu pakotni attiecībā uz publisko iepirkumu. Trīs daļas tajā, tātad direktīvas kā tāds pārskatīšana tālāk pakalpojumu koncesiju likumdošanas eh, projekts un eh, likumdošanas projekts par savstarpīgumu. Reciprocity. Tālāk par šiem negodīgajiem un pārāk zemiem, zemes cenas piedāvājumiem. Tātad tā ir šī pakotne. Eh, Šeit izskanēja vairāk jautājumus pirms šīs koncesijas. Varbūt, ka jūs zinat, ka parlaments ir visai kritiski noskaņots attiecībā uz to, jo um, nu, pat pēdējais tiesas nolēmums ir uh, iedibinājis eh, zinām tiesisko paļāvību, tomēr tiesiskā prakse un likumdošanas prakse dažādās dalībvalstīs atšķirās un ļoti grūti to unificēt, un komisijā līdz šim nav uh, izdevies pierādīt, ka tas ir novedis pie tirgus izkropļojumiem. Komisija sagatavojas ļoti vienkāršu likumdošanas priekšlikumu, nu un tad jau redzēsim. Tad skatīsimies, vai šīs publiskā iepirkuma koncesijas atšķiras no citām ilgtermiņa koncesijām ko uzņēmumi veido. Ja, piemēram, ir ilgtermiņa līgumiskās attiecības, tad tiek veidot zināma uzticības starp partneriem līguma ietveros. Atgriežoties pie publiskā iepirkuma un ilgtspējas Tas, protams, ir iespējams, ka tiek piemērot šādu kritēriju, bet eh, tiem ir jābūt cieši saistītiem ar noteikto iepirkumu līgumu. Bez tam tas varētu novest pie caurskatāmības trūkuma, un Zviedrijas kolēģi, piemēram, pieminēja dzīvnieku labturību. Uh, bet eh, tas vairāk ir saistīts eh, nevis ar to, kāda ir gaļas kvalitāte, bet ar to, kā gaļa tiek sagatavot. Tas jau ir šis ražošanas process. Un es nezinu, vai mēs varētu to ietekmēt, kad um, notiek šī konkursa procedūra. Es domāju, ir jāskatās uz tehniskajām specifikācijām pašā sākumā, nevis pēc tam. Tas pats attiecās uz eh, bērnu vai piespiedu darbu izmantošanu. Tas vairāk ir saistīts ar ražošanas procesu, nevis galu produktu, bet eh, mums vajadzētu raudzīties, lai arī šādus kritērijus mēs varētu iestrādāt nolikumos. Es tikai gribēju vērst jūsu uzmanību uz šo aspektu. MVU Protams, tie ir ļoti svarīgi publiskā iepirkuma kontekstā un tiem ir nepieciešams vairāk informācijas, vairāk atbalsta. Un mums būtu jādomā par to, kā eh, samazināt birokrātisko slogu un izmaksas, kas saistītas ar eh, dokumentu sagatavošanu. Tāpat ir tika pieminēta korupcija. Šeit izskanēja vairāk labi priekšlikumi, kā uzlabot caurskatāmību, kas būtu viens no veidiem, kā cīnīties pret korupciju. Šeit vissvarīgākā varētu būt caurskatāmība tieši apakšlīguma slēgšanas jomā. Ļoti bieži ir pārāk maz informācijas apmaiņas starp dalību valstīm, un arī tas varētu palīdzēt cīnīties pret korupciju. Paldies Heidī Rūls kundzei! par jūsu darbu. Un es eh, ļoti ceru, ka mēs uzturēsim cieši kontaktu šajā sakarā. Dāmas un kungi, pārējām pie noslēguma sesijas, un eh, šeit mēs trīs priekšsēdētāji esam vienīgie cilvēki, kas stāv starp jums un priekšā stāvošajām pusdienām, tā kā mēs uzņemamies tiešām ļoti lielu atbildību. Bet es došu iespēju maniem kolēģiem rezumēt uh, diskusijas un došu tagad vadības eh, grožus maniem diviem eh, kolēģiem. Un es gribētu teikt, ka man tiešām bija liels prieks eh, strādāt ar abiem maniem kolēģiem no Polijas, un šī sadarbība, kas mums bija ar Polijas valdību, prezidentūras ietvaros, bija ļoti veiksmīga, un kā jūs dzirdējāt no. Uh, um, mūsu poļu, poļu kolēģi, ka šī sadarbība iekšējā tirgus jautājumos tiešām ir bijusi ļoti auglīga. Man ir prieks, ka mums ir pievienojušies kolēģi no nacionālajiem parlamentiem. Man šeit ļoti labi, ka mums bija šis vienotā tirgu, tirgus fórums Krakovā pagājušās nedēļas nogalē. Un, Es domāju, ka Svarīgā lieta šī fóruma sakarā bez debatēm bija tas, ka bija arī publisks pasākums. Krakovas centrālajā laukumā bija tirgus, un mēs redzējām, ka cilvēkus uh, svētdienas pēcpusdienā eh, šis tirgus ieinteresēja, un viņi tiešām gribēja uzzināt, ko vienotais tirgus spēja viņiem piedāvāt. Un es domāju, ka viena no mūsu kā komitejas misijām bija lai šis vienotais tirgus uzrunātu patērētājus. Un es domāju, ka visas mūsu pūles ir veiksmīgi novedušas pie vienotā tirgus akta un tā, ka cilvēki līdzverbojas. Es domāju, ka ļaujot vienotajam tirgum uzrunāt pilsoņus un patērētājus, uh, ļauj mums nacionālos parlamentus piesaistīt kā savus sabiedrotos šajā procesā. Un es domāju, mēs piekritīsim, ka ir daudz neizmantotu iespēju, lai cilvēki varētu realizēt savas tiesības vienotajā tirgu un ģenerētu ekonomisko aktivitāti, darba vietas, inovācijas. Un lai risinātu patērētāju problēmas, iepērkoties, piemēram, eh, kaimiņu valstīs, uh, ļaujot viņiem risināt problēmas, kas radušās preču pakalpojumu piegādes sakarā, sniedzot skaidru un saprotamu informāciju un radot jaunas iespējas digitālajā ekonomikā, bet jo īpaši padarot internetu un digitālos pakalpojumus pieejamus. Tas viss sakrīt ar vienotā tirgus mērķiem, un man šķiet, ka viens no sarūktinājumiem ir tas, ka cilvēkiem tiek piedāvāts šis instruments, kas ļauj viņiem piekļūt precēm pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā, bet praksē viņi redz, ka viņi to nesaņēma. Un jāsaka, ka vienotā tirgus uh, reputācija ir likt uz spēles, un es domāju, mums ir jāparaugās uz to, kādus instrumentus piedāvā vienotais tirgus, un um, šī Savstarpējo kvalifikāciju atz, atzīšana o, arī ir viens no likumdošanas aktiem, kas ir ļoti svarīgs. Un mums ir ļoti svarīgs jūs domas šajā sakarā. Un es ceru, ka jūs redzat, ka mēs esam gatavi rīkoties visai radikāli šeit. Gribētu teikt visiem mūsu draugiem no nacionālajiem parlamentiem, ka viena no lietām, ko dara šī komiteja, ir politiskais darbs, ko mēs darām, pirms mēs vēl saņēmām priekšlikumu no komisijas, un mēs nevis vienkārši gribam grozīt priekšlikumus, kurus mums ir grūti ietekmēt, bet mēs gribam rīkoties proaktīvi, nevis reaktīvi. Es atbalstu um, teiksim, politisko grupu pārstāvis šeit, kas runā, jo viņi arī ir gatavi strādāt kopā ar mums, lai mēs to varētu izdarīt. Un mēs redzam, ka gan dalībvalsts, gan komisija ļoti pretīm nākošas. Un mēs gribētu iesaistīt jūs šajā politikas izstrādes fāzē. Kā jau teicu iepriekš, mēs ļoti gribam ar jums kopā strādāt un jūs parlamentārajām komitejām strādāt kopā. Man patīk šīs idejas par videokonferencēm, par apvienotajām sēdēm. Mēs noteikti brauks, brauksim arī uz citām dalībvalstīm un kandidātu valstīm, lai runātu par vienā, vienoto tirgu. Mēs tiksimies ar Turcijas kolēģiem Turcijā, pavisam drīz tālāk dosimies uz Horvātiju. Un mēs dosimies uz Dāniju kā uz nākamo prezidējošo valsti, jo mēs zinām, ka viņi ir noteikti gatavi turpināt polijas prezidentūras iesākto. Tā kā Es gribētu pateikties jū, par jūsu enerģētisko līdzdalību, par jūsu izcilo ieguldījumu, par to, ka jūs nopietni piedalījāties šajās debatēs. Man bija privilēģija būt šīs sanāksmes līdz priekšsēdētājām, un man ļoti patika šī mijiedarbība, un es ļoti ceru, ka nākamajā sanāksmē mēs at atradīsimies telpā, kur varēsim dot jums tēju un kafiju un ūdeni visu laiku. Bet, nu, jums vismaz bija šī pieredze uzstāties eh, šajā eh, lielajā zālē, plenāra sēžu zālē. Pēc eh, tam man teica, ka skatītāji tiešsaistē, diemžēl, redzēja tikai prezidiju galdu, nevis individuālos runātājus. Es iepriekš jau atvainojos par šo trūkumu un šo nepilnību. Es ceru, ka nākotnē tas tiks izlabots un lūdzu kontaktējieties ar mums. Lūdzu, parakstieties uz mūsu uh, komitejas uh, informatīvo uh, Uh, apkārtrakstu, ko mēs varam izsūtīt jums elektroniski, un mēs varam jums sniegt elektronisko pieeju arī visiem dokumentiem, ar kuriem strādājam. Tā kā vēlreiz liels paldies, un noslēguma vārdi būs tādi. Man ir liels prieks, ka Polijas parlamenta abas palātas ir izvēlējušās šo tēmu iekšējā eh, tirgus eh, dzīvināšana kā vadošo šajā diskusijā. Un tagad es došu vārdu Birovinska kungam un Červinska kungam noslēguma komentāriem lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! kā jau jūs eh, pieminējāt, mums eh, vēl tiešām vajadzēs, eh, vajadzēs jums visiem paciest vēl divas uzrunas līdz pusdienas laikam. Vispirms es gribētu atzīmēt, ka esmu ļoti apmierināts ar šo sanāksmi, ne tikai dēļ satura, bet arī dēļ atmosfēras. Es saprotu, ka mums ir ļoti daudz dažādas interesantas lietas, par kurām vajadzēs vēl domāt nākotnē. Es domāju par to, ko tad mēs teiksim savējiem, kad atgriezīsimies Polijā, jo tika pacelti tik daudz jautājumu. Un ja mēs visu to atstāstīsim, tad radīsies hauss. Mēs runājām par detaļām, par infrastruktūru, par telekomunikāciju direktīvu. Bet, lai izvairītos no šī hausa, es gribētu jums teikt to, ko tad es vedīšu uz Poliju. Runājot par Eiropas Savienības noteikumiem, mums ir jāizlem tagad par savu nākamo ceļu. Vai nu mēs fokusējamies uz savām nacionālajām problēmām, vai arī mēs esam drosmīgi un atbalstam pārmaiņas. Tādas pārmaiņas, kas nākotnē dos labumu visiem iedzīvotājiem. Vakar un šodien es dzirdēju no jums, ka jūsu valstīs attiecīgi ir ļoti daudz dažādas bažas par nākotni, par vienoto tirgu. Un šīs bāžas ir saistītas arī ar situāciju darba tirgu. Bet es skaidri jūtu, ka ir vēlēšanās darīt kaut ko, darīt kaut ko pozitīvu, lai iestātos pārmaiņas. Ir tāds teiciens vienā no valstīm, es nesen to izlasīju, kas ir tāds. Ja jūs gribat iekarot nezināmu zemi, neliekat eh, cilvēkiem būvēt laivu, bet eh, liekat viņiem iedomāties fantāzijā šo nezināmo zemi. Es domāju, ka man ir šī vēlēšanās, šis redzējums. Eh, mums redzējums ir tāds, ka preču pakalpojumi kļūs lētāki. Es gribu vēlos, lai būtu labāka administrācija. Lai mēs varētu atrisināt visas šīs problēmas, kuras mēs šeit pieminējām šodien un vakar. Tāda ir mana vīzija. Un tad vēl arī cita uh, līdzība. Tad, kad pūš spēcīgs vējš, daži cilvēki būvē sienu, lai sevi aizsargātu, bet citi būvē vējdzirnavas, lai ražotu vēja enerģiju. Es redzu šo vēja enerģiju, es jūtu to. Un es arī redzu, ka mums ir atsevišķas ļoti dažādas pieredzes un kultūras, un ka tās var izmantot, lai uzbūvētu kaut ko vienot, kaut ko kopīgu. Un tad eh, mēs pateiksim mūsu pilsoņiem, ka tas nebija dēļ komisijas vai dēļ deputātiem kaut kas eh, nu, nav izgudrots tikai šo institūciju vajadzībām, bet šī ideja nāk no mums, no cilvēku vajadzībām. Es gribētu jums visiem pateikties par iespēju piedalīties šajā pasākumā. Un paldies pilnīgi visiem, bet es jums es gribētu pateikties priekšsēdētāju kungam par lielisko sagatavošanu, par lieliskiem sagatavošanas darbiem. Mums vajadzēja tikai izlasīt to, kas jau ir sagatavots, un viss bija ļoti kārtīgi un labi sagatavots, un man bija ļoti liels prieks kontaktēties ar visiem. Es jums visiem vēlu veiksmīgu ceļu māju, un es domāju, ka mēs kopā turpināsim domāt, kā uzlabot mūsu Eiropu. Szanowni Państwo, to już będzie ostatni głos. Dāmas un kungi, Tagad būs visīsākā un arī pēdējā runa. Es gribētu teikt priekšsēdētāji Hārborkungs, ka šī sanāksmes rezultātā IMKO komitejas draugu grupa ir palielinājusies. Mūs ļoti iespaidoja šī konference, un kā jau teica mans kolēģis Červinska kungs, Mēs esam ļoti pateicīgi par šo iniciatīvu. Īsnībā tā bija tāda kopīga iniciatīva, kas nāca gan no polijas kolēģu puses, gan arī no priekšsēdē Hārboru puses. Mums bija tāda vēlēšanās kopīgi runāt šajā sanāksmē par vienoto tirgu. Un nedēļas laikā mēs piedalījāmies divos ļoti svarīgos pasākumos Eiropas līmenī, par, kur mēs runājām par šo tēmu. E, pirmais pasākums, kur mēs šodien arī pieminējām, tas e, notika Krakovā, Krakovā viena no vecākajām polijas pilsētām, un tur e, centrālā laukumā bija gada tirgus, un otrs pasākums ir šodienas pasākums pilnīgi visi, un noteikti to es varu apgalvot par visiem Polijas delegācijas locekļiem, ka visi mēs, kas atgriezīsies atpakaļ savos parlamentos, kā arī tie, kas atkal ir ievēlēti, kas, kas tika ievēlēti mūsu parlamentā svētdienas nāk Mēs turpināsim strādāt ļoti cītīgi mūsu parlamentārajās komitejās, ir īpaši ekonomisko lietu komitejā. Mēs eh, strādāsim pie vienotā tirgus idejas, skatīsim gan Eiropas, gan lokālo dimensiju, un mēs turpināsim pievēršam jautājumam uzmanību mūsu ikdienas darbos. Mēs noteikti izmantosim jūsu priekšlikumus un arī aicinājumus uz tālāku sadarbību, tāpēc lūdzu gaidiet no mums mūsu līdzdalību. Mums ir ļoti lieliski vēstnieki Hanslinga kundze, eh, Tūnas kundze, Českovska kungs un citi. E, tie ir polijas eh, deputāti, arī tādi tā kā vēstnieki vietējā tirgus ideju virzītāji polijā un tie ir arī mūsu sūtņi Eiropas parlamentā. Dāmas un kungi, vienotais tirgus ir milzīgs Eiropas projekts. Tā ir milzīga teritorija, kur mums ir jāgūst maz, maksimālais labums, un šim labumam, šim tirgum būs izšķirīga nozīme mūsu nākotnē. Un beigās es gribētu izteikt cerību, ka šis projekts dēļ Eiropas parlamenta un komisijas un jūsu deputātu rīcības, arī dēļ jūsu ieguldījumu priekšsēdā kungs. Es ļoti ceru, ka pateicoties tam visam, arī šis projekts kļūs par Eiropas Savienības veiksmes stāstu, ka tas uh, nesīs labumu pilnīgi visiem iedzīvotājiem, kam būtu jā, jāiegūst no visa tā, ko mums šis tirgus var dot. Lielas paldies! Także nasze spotkanie. Un vēl mēs līdz ar to arī gribētu teikt, ka sanāksme ir pabeigta. Liels paldies! Un visiem ļoti labu un laimīgu ceļu uz mājām!